Good morning. Uh... Labrīt. Tiem, kuri ir ieradušies tagad un tiem, kuri bija jau rīta daļā, labrīt vēlreiz. Budžeta komiteja um, nolēma organizēt šo uzklausīšanu no dažu ģenerāla direktorātu deputātu ģenerāla direktoriem, lai dotu iespēju administrācijai informēt deputātus par eh, viņu struktūru, patreizējo darbu un jo īpaši par projektiem, kas tiek gatavoti 2021. gadām, eh, gatavojoties um, budžeta ziņojumam par Eiropas eh, parlamenta budžeta aplēsēm. Es uh, gribētu uh, tiešām eh, pieturēties pie ļoti striktas horeogrāfijas, eh, jo pretējā gadījumā mums eh, nebūs laika visu izdarīt, ko esam iecerējuši. Kletī kungam dodu desmit minūtes, lai viņš paustu savu sakāmo un eh, pēc tam pārējiem ģenerāla direktorātu pārstāvjiem pa piecām minūtēm. Un kā es teicu, es tiešām ļoti strikti ievērošu atvēlēto uzstāšanās laiku un pēc tam eh, deputāti varēs vienas minūtes laikā uzdot savus jautājumus un lūdzu uzdodiet konkrētus jautājumus, lai attiecīgi ģenerāla direktori varētu uh, Um, atbildēt uh, konkrēti uz uzdoto jautājumu. Tā kā bez kavēšanās sāksim un dodu vispirms vārdu Kletī kungam uz desmit minūtēm. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par jūsu iniciatīvu uzaicināt vairāku ģenerāla direktorātu pārstāvjus, uh, lai iepazīstinātu ar budžeta pieprasījumiem 2020. gadam un tālākajam. Uh, Mani kolēģi un arī es priecājamies iepazīstināt jūs ar to, kā tiek īstenots un iecerēts eh, budžets saistībā ar katru deputātu viņa mandāta laikā. Finanšu eh, ģenerāldirektorāts iesaistīts no divām pusēm. No vienas puses, kā administratīvais koordinators, kas atbildīgs par budžeta īstenošanu, no otras puses, kā <clears throat> koordinators, eh, lai eh, mm, koordinētu politisko grupu un eh, dažādu fondu finansējumu Eiropas līmenī. Tāpēc es gribu atgādināt finansiālo procedūru, kas noved pie galven, galvenajām uh, vadlīnijām 2021. gadam. Tālāk es iepazīstināšu jūs ar specifiskajiem piešķīrumiem no finanšu ģenerāla direktorāta puses. Tātad darbības jomas mūsu ģenerāla direktorātam un daži skaitļi, kas ilustrē šīs darbības. Ir trīs direkcijas, 14 vienības, 222 kolēģi, 22 eh, štata darbinieki, pārējie eh, līguma darbinieki. 60% eh, šeit Briselē, 40% Luksemburgā. Budžets ir 27 miljoni. Tātad četras vienības, kas piedalās transversālajā koordinācijā un uh, nodrošina finanšu uzraudzību. Uh, budžeta grupa e, koordinē budžeta procedūru, e, finanšu e, atbalsta vienība palīdz citām, grāmatvedība un kase nodrošina visas finanšu plūsmas un tālāk FMS kas balstīti uz jaunajām tehnoloģijām, kas ir īstenotas kopš 1 janvāra. Daži skaitļi - maksājumu summa, eh, kas eh, pārvaldīta ir 1 miljards 842 miljoni 2019. gadā, 658 tūkstoši darījumi, 25 tūkstoši 600 apstrādātu čeku, 49 tūkstoši grāmatvedības dokumentu. Eh, runājot par deputātiem, saistībā ar finansējumu šeit arī ir četras vienības. Vispirms uh, Uh, algu un uh, sociālo garantiju uh, grupa, kas iegūst attiecīgās informācijas par. Tātad šīs trīs ir specializētās vienības, un arī šeit daži skaitļi, kas raksturo to pārvaldīt 240, 234 miljoni eiro, 76 tūkstoši pieprasījumu um, delegātu portālā 4154 atmaksāšanas eh, pieteikumi slimības izmaksām, 8268 nodarbinātības līgumi un 218 tūkstoši izmaksas ceļa eh, izdevumiem un uzturēšanas izdevumiem. Eh, tātad tas parāda relatīvo apjomu. C direkcija nodarbojas ar politisko struktūru finansēšanu ārējā darbībā. Politisko grupu finansēšana nozīmē politisko uh, partiju un fondu finanšu pārvaldības 63 miljoni eiro. Um, tad ir uh, uh, otrā daļa manā prezentācijā - administratīvā un politiskā procedūra pieņemot 2021. gada budžetu. Tas ir vairāku mēnešu garumā Eh, tiek izstrādāta eh, kredītu pieš, piešķiršanas sistēma, ka, ko pēc tam iesniedzam jums, lai tas tiktu izskatīts. Tā tad eh, šeit jūs redzat, kā šī administratīvā politiskā procedūra notiek. Uh, Vispirms ir administratīvā procedūra un pēc tam politiskā procedūra, kas attiec uz jums. Tātad sākumā ir instrukcijas kredīta rīkotājiem, pieteikumu analīze un budžeta pieteikumu izskatīšana. Tālāk ir arbitrāža ģenerālsekretāra līmenī un gala lēmuma izstrāde. Tātad. tad politiskā fāze sākas ar šo izstrādāto ziņojumu, un pēc tam saskaņošana un pieņemšana. Un jūsu komitejā tiek izskatīts šis jautājums, un pēc tam plenārsēdē. Šajā procesā es gribētu uzstāt uz diviem mazāk zināmiem elementiem. Instrukcijas par kredītrīkotājiem vispirms Um, tad, kad tiek sagatavots budžets, um, kredīta rīkotājiem jārīkojas saskaņā ar kopējiem mērķiem un pēdējiem politiskajiem lēmumiem, uh, biroja lēmumi, kā arī jārūpējas par labu finanšu pārvaldību, ko nosaka regula. Starp 2021. gada mērķiem es minēšu to, ko jau vakar minēja ziņojums. Eiropas parlamenta uzticamība kā Eh, budžeta iestādei, kas spēja pārvaldīt savus izdevumus, ievērojot budžeta disciplīnu. Katram kredīta rīkotājam jāveic padziļinātā analīze, lai visas eh, budžeta līnijas izskatītu, ņemot vērā arī izbeigtās darbības, pabeigtos projektus, atjaunotās vai jaunās darbības, eh, skaidri nosakot ciparus atsaucēm uz politisko e, iestādi. E, tātad 2021. gadā jāņem vērā apvienotās karalistes izstāšanās, kā arī daudzgadu finanšu schēma. E, budžeta uzklausīšanas rezultātos varam konstatēt, ka uh, vēl pirms jūsu referenta izskatīšanas, tā pirmajā analīzē, mēs varam definēt, kādas ir vajadzības ģenerāla direktorātiem. Un šajā vingrinājumā eh, tātad eh, astoņi eh, miljoni varēja tikt atskaitīti no sākotējiem kredītrīkotāju skaitļiem pēc konsultācijām un pirmās arbitrāžas ģenerālsekretāra līmenī. Pēc tam, kad atgādināja, kāda ir procedūra, trešajā manas prezentācijas daļā skatīsimies, kādas ir vadlīnijas parlamentā 2021. gadam. Tātad izmantotie parametri, prioritātes, budžeta masa, sadalījums pa kategorijām, izdevumi, kas saistīti ar daudzvalodību un kredīti, ko pārvalda ģenerāldirektorāti. Izmantotie parametri prognozēm 2001. gadā ir svarīgi izvērtējot visus šos kredītus un apropriācijas. Uh, kredīta rīkotājiem jāizvērtē iespējamais uh, apjoms un jāsaskaņo parametri ar citām institūcijām. Īpaši svarīgi uh, tas ir atkarībā no izdevumu tipa, uh, kam ir uh, noteikts indeks attiecībā uz to, vai runa ir par uh, ierēģiem vai par uh, āriem darbiniekiem. Uh, jāņem vērā arī cenu evolu, evolūcija šajos jautājumos. Ģenerāls sekretāram jau bija iespēja vakar detalizēti izklāstīt, kādas ir prioritātes 2021. finanšu gadam. To var rezumēt šādi. Komunikācija ar pilsoņiem, daudzgadīgie nekustamā īpašuma projekti, drošība, infrastruktūra modernizācija un konferenču servisi, informātikas attīstība un visbeidzot zaļāks parlaments un ilgspējīga mobilitāte kā kredīti tiek izmantoti, kā apropriācijas tiek izmantotas, to mēs redzam šajā attēlā. Izdevumi svarīgākie 34% eh, eh, no visām apropriācijām attiecas uz tātad darbiniekiem. Tiešie izdevumi deputātiem 20%. Trešais būtiskais elements Eh, ēkas un infrastruktūra 253 miljoni, 12% no kopējā budžeta. Eh, tā tad 66% ir atvēlēti eh, deputātiem, ēkām un personālam, 34% daudzvalodībai, informātika, izdevumi, kas saistīti ar politiskajām partijām un grupām. Nākamajā attēlā mēs redzam budžeta sadalījumu starp eh, šiem eh, startāriem līgumu izdevumiem, investīcijām un citiem izdevumiem. Eh, šis nošķīrums ir būtisks, lai redzētu, kādas ir manevra iespējas, izvērtējot apropriācijas. Pirmā kategorija ir praktiski bez jebkādas elastības teiksim, deputātu skaitu nosaka līgums, izdevumi saistīti ar parlamenta darbību, tur ir fiksēti noteikumi statūtos, ar, <clears throat> ar, arī attiecībā uz cenu eh, evolūciju. Eh, arī eh, algu izmaiņas pakļautas tam, kas noteikts statūtos, arī deputātu algām politisko struktūru finansējumam jā, jānodrošina nepieciešamā stabilitāte. Uh, Administratīvo līgumisko izdevumu jomā ir indeksācijas noteikumi, kas ir paredzēti līgumos, un tos eh, piemēro eh, kopējam apjomam, un eh, īstā manevra iespēja ir investīcijās, plānošanā tam vai citam finanšu gadam, ko var pakļaut arī arbitrāžai vajadzības gadījumā. Bieži vien runā par daudz valodību, kas ir unikāla Eiropas parlamenta īpatnība salīdzinot ar valstu parlamentiem. Eh, dažādās eh, <clears throat> izmaksas kopumā ir 459,6 miljoni, 22% no parlamentā izmaksām. Ir tiešās izmaksas un netiešās eh, izmaksas 428,1 un pārējās 31,5 miljoni. Pēc mirkļa mani kolēģi iepazīstinās ar attiecīgajiem budžetiem. Uh, Šeit jūs redzat sadalījumu pa ģenerāldirekcijām. Svarīgākās, lielākās izmaksas ir tās, ko jau mēs paredzējām arī iepriekš. Eh, tās attiecas eh, eh, ģenerāldirektorāta personāla jomā, un, kā jūs redzat, arī pārējos skaitļus. Tā tad nobeigšu ar to, kas ir paredzēts, kādas apropriācijas paredzētas finanšu ģenerāldirektorātam, tātad saistībā ar deputātiem lielākās izmaksas ir eh, parlamentā eh, asistenti 48, tagad 50%, tālāk ir deputātu eh, algas un ceļojumu izmaksas. Vispārējās izmaksas ir 40 miljoni. Izmantošu šo diapozitīvu, lai atbaldētu uz diviem vakar uzdotiem jautājumiem. Tiek piemērota teorētiskā summa eh, parlamentārajai palīdzībai, eh, ņemot vērā deputātu skaitu, arī balstoties vēsturisko attīstību. Eh, deputātiem ir optimālas tendences izmantot pieš, piešķīrumus, nu, dažkārt izmantojot arī ceturto asistentu un stažierus. Ta, tas izskaidro pieaugumu, neraugoties uz to, ka uh, deputātu skaits tagad ir samazinājies. 2020. gadā šis skaits jau samazinājās, jo tikai e, janvārī bija 751 deputāts. Mēs esam e, to visu izreikinājuši balstoties uz vidējiem izdevumiem, kas ir novēroti arī ņemot vērā nedēļu skaitu, kas tiek darbots, inflāciju, ceļojumu skaitu, aktīvo deputātu skaitu. Mēs esam konstatējuši izdevumu izaugsmi minisesiju laikā Briselē Ceļojuma izdevumi eh, un citi izdevumi 900 tūkstoši eh, gadā eh, Strasbūras sesijās, un tur ir paredzēta apmēram 2,3%, kas piemērojami šiem, šiem ceļojuma izdevumiem. Noslēgumā struk, politisko struktūru finansēšana, politisko grupu personālam 112 miljoni apmēram, politisko grupu darbībā ir 65 miljoni un politisko grupu darbībā ir 46 un politisko fondu darbībā Eiropā 203 miljoni. Tas tātad par finanšu ģenerālu direktorātu. Paldies par uzmanību, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Liels paldies! es eh, domāju, ka informācija bija svarīga tādēļ nekas, ka nedaudz pārsniedzāt savu uzstāšanās laiku, bet pārējiem ģenerāla direktoriem lūdzu tiešām tikai 5 minūtes. Es uh, slēgšu ārā mikrofonu, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim um, dot attiecīgi iespēju visiem izteikties. Tagad uh, deputātiem, kur vēlas uzdot jautājumu, Žastēnkungs lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ģenerāldirektora kungs, paldies par prezentāciju. Divi jautājumi. Jūs jau lielā mērā atbildējat uz pirmo, ko es uzdevu vakar ģenerāla sekretārā um, uh, uh, parlamentā sas, uh, palīdzības uh, finansējuma pieaugums, tas diezgan korekti. Savukārt ceļojuma izdevumi, kas joprojām pieauga, nu, jūs atbildējāt, es neprasu uh, papildus skaidrojumus, bet mans otrais jautājums attiecas ne ne tik daudz ēkos Luksemburgā, bet veidu, kā tas tiek finansēts. Pēdējos gados mēs jau esam finanšu atlikumu izmantošanu aplūkojuši. Tātad jūs runājāt par jaunā ēkas spārna izmantošanu, un, un man interesē, kā varētu izmantot šo tehniku salīdzinot ar finanšu izmaksām, kādas tās ir. Paldies, lūdzu atbildi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā. Finansējums ir mūsu rokās. Mēs prezentējām nekustamā īpašuma projektu ēkām arī Luksemburgā. Mēs vērsāmies budžeta komitejā, tad, kad tika pieņemts šis projekts. Tad, kad projekts ir pieņemts, jāatrod finansējums. 450 miljonu šā gadījumā apmēram. To var panākt vai nu veicot aizņēmumus, cik tālu tas ir iespējams ar eh, pārskatīto finanšu regulu pirms diviem gadiem, vai arī finansējuma vajadzības eh, iekļaujot budžetā, bet tas, kas saistīts ar novērtējumu, kas ir eh, diezgan atšķirīgs dažādos gados un var atšķirties atkarībā no metodas, uh, jo šeit runa ir eh, ne tikai par administratīvajām, administratīvajām normālā režīmā, tātad, ja budžeta iestāde nolēma piešķirt uh, eh, 100 miljonus uh, attiecīgajā gadā, kas nepieciešami celtniecībai, mēs, protams, būsim iepriecināti, bet Tad, kad mēs to iekļaujam budžeta pozīcijā, tad administratīvajā budžetā, kur ir 2 miljardi eiro, mēs redzam, ka tur ir 1, 2, 3 procenti e, apropriācija, kas nav izmantotas. E, teiksim, kredīta rīkotājiem e, konkursi tiek atlikti, atcelti un tā tālāk. Un ir liels princips mēs be gada beigās nevaram būt deficītā. Tā tad neliela drošības iespēja, viens procents, lai iz, no tā izvairītos. Pastāva iespēja mobilizēt gada beigās šīs neizmantotās summas, un tikai budžeta iestāde ar pārskaitījumu lemj izdarīt to vai nē, un ekonomiskā lietuvība tam ir tāda, ka mēs nekavējoties varam izmantot celtniecības laikā šīs summas, kas ir mobilizētas, lai izvairītos eh, no procentiem, kas eh, uzkrājas starp to brīdi, kad kāds darbs ir pabeigts, un uh, to brīdi, kad notiek Uh, izdevumu atmaksāšana, kas parasti notiek celtniecības beigās, un eventuālie aizņēmuma procenti, kas izlietēti no šiem darījumiem. Jebkurā gadījumā vienā vai otrā dienā būs jāmaksā šīs summas ar budžeta atlikumu maksājot to tāpat. Tas dod vairāk elastības nākamajos gados un lielākas izvēles tālākajos gados, kad šāda sloga nebūs. Un vēlreiz, mums administrācijai kad mūs iekļauj budžeta gada, finanšu gada sākumā, kas šo summu, vai tas ir sākumā vai gadā, tas mums ir atšķirīgi, bet laba izmantošana, saglabājot elastību nākotnē un nemaksāt uh, liekus procentus ne uh, laika saistībā, ne par aizņēmumiem, tā ir laba pārvaldība. Uzakaukungs, lūdzu, vienu minūti. Yeah, thank you. Um, <clears throat> one question is about. Paldies. Viens jautājums ir par Brexit un otrs ir par to, vai ir iespējams saņemt informāciju par visām uh, Eiropas parlamentu budžeta pozīcijām, lai mēs varētu redzēt, uh, kur mēs esam ietaupījuši, jo Britu kolēģi ir pametuši parlamentu, bet mēs redzam, ka mēs tomēr izdevumi palielinās atsevišķās pozīcijās. Tādēļ uh, būtu labi, ja būtu tāda informatīva tabula. Tālāk par metodiku. Es cenšos saprast to, kā tiek veiktas aplēses par izdevumiem. Piemēram, vakar mums teica, ka 8,06% eh, izdevumi ir saistīti ar Eiropas parlamentu pirmsvēlēšanu kampaņas izdevumiem bet eh, katrā ziņā es eh, domāju, ka tas varētu uh, arī nelabēlīgi iepekmēt uh, anti-eiropiskas kampaņas. Uh, kā mēs varam paskaidrot šo 8% īpat, izdevumu īpatsvaru saistīt ar šo lietu? Tālāk mēs uzņēmām viesus Eiropas vēstures mājā, vai te ir iespējams, teiksim, kaut ko vai vairāk atvēlēt. Paldies. Tātad par metodiku. Paldies. Com, so es, eh, Kretīkungs, jūs uz vienu jautājumu, es domāju, varat atbildēt. No. Paldies, priekšstādātā kungs, runājot par jūsu kolēģi no apvienotās karalistes promdošanos, tas jau tika pieņemts, ņemts vērā 2020. gada budžetā, jo viņi bija šeit tikai janvārī, nevis vēlāk, no ekonomijas viedokļa. Uh, Visi, visas amatās vietas nepazuda, jo mēs, deputātu skaits samazinājās no 750 vietas uz 705. Tika pārdalītas vairākas vietas starp citām valstīm, tātad 46 vietas tikai samazinājās, ceļojuma izdevumi tie ir starp 500 tūkstošiem un 600 tūkstošiem gadā. Loģiski runājot, vajadzētu vairākām budžeta pozīcijām samazināties, div, bet 2021. gadā jāņem vērā vēl uh, pārējais perioda kompensācijas Britu deputātiem. Um, ehm, tā tad eh, tās pašas kompensācijas, kas atbilst jūsu algai, un 46, tas ir pārāk maz skaitas, lai varētu lielas summas uh, momentā materializēties. Uh, teiksim, samazināt 46 birojus, uh, bet mm, komiteju skaits nesamazināsies, tāpēc, ka par diviem, trim britu deputātiem tajās mazāk. Tātad tiešās deputātu izmaksas pastāv, kas pazūd bet mēs aprēķinājām visas budžeta pozīcijas, ņemot vērā ši, visu šo samazināšanos, ņemot vērā 705, nevis 751 deputātu. Runājot par vēlēšanu kampaņas finansēšanu, es ļaušu savam kolēģim par to runāt, bet es varu atbildēt tikai par politiskajām partijām un politiskajām grupām. Politiskajām grupām nebija papildu kredītu kampaņai, bet uh, partijām un fondiem bija lielāka summa, jo saskaņā ar regulu uh, eh, 1141, kas nosaka šos jautājumus, partijām ir struktūrēšanas loma Eiropā, uh, lai, kā lai to pasaka, tiktu izplatīti galven, izplatītas galvenās politiskās tendences. Eiropas partijas saņēma savus piešķīrumus saskaņā spēkā esošajiem noteikumiem, un kopējais budžets, ko jūs, par ko jūs lēmāt, tika sadalīts ņemot vērā deputātu skaitu, kas piedara katrai e, Eiropas politiskajai partijai. Armāns kundze. To, to, uh... Es uh Esmu nedaudz apjukus un es eh, atvainojos, ka nedaudz nokavējos, bet eh, es gribu saprast, tātad mēs salīdzinām 21. gada budžetu ar 20. gada budžetu vai to, kas reāli tika izlietots. Un kā notiek šī salīdzināšana? Paldies! Tas vienmēr ir interesants rādītājs eh, - izaugsme salīdzinot vienu gadu ar otru. Tāpēc ir ģenerālsekretārs, kas eh, vakar runāja par pieaugumu 3,5%. Kā jau es nu pat paskaidroju, mēs sākam ar darbību apjomu, ko mēs zinām un prognozējam, un skatāmies, kāda ir cenu evolūcija, ko mēs piemērojam šīm darbībām, eh, deputātu kompensācijām Ehm, pali, ehm, personāla algas. Mums tāda šeit ir ehm, parlamenta un padomjas izstrādāta metoda un Eiropas komisija. Tātad 2,6% no 2021. Eh, gada 1. jūlija pieaugums, tas tiek piemērots šai algu kopējai masai eh, asistentiem un ierēģiem. Eh, citas kompensācijas, eh, vispārējie izdevumi, ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi. Tā ir inflācija 1. oktobrī katru gadu, kas tiek piemērota un kur mums arī ir eh, saskaņotas prognozes ar Eiropas komisiju. Un visbeidzot, mums ir trešā kategorija, kas ir līgumi, Un te mēs piemērojam indeksācijas klauzulu, kas paredzēta līgumā un ko piemēro vietā, kur uh, īsteno līgumu. Ja tas ir Luksemburgā, tad tas ir Luksemburgas uh, cenu indeks, ko piemēro līgumam Parīzē. Informācijas birojas Parīze ņems vērā uh, inflāciju Parīzē un tā tālāk un tā joprojām. Katrai izdevuma kategorijai mēs piemērojam uh, tādu koeficientu, kas var mainīties gadu no gada, un līdz ar to mums kopēji budžeta izdevumi palielinās 2021. gadā. Yeah. I... Busu Lagerkungs. Jā, man ir daži līdzīgi jautājumi, jo Es nesaprotu to, ka atsevišķas pozīcijas, kas ir tieši saistītas ar deputātu skaitu, arī pieaug. Es ja mums būtu skaidrība par eh, Brexit ietekmi un eh, eh, kur būtu jāsamazinās izdevumiem, tad jautājums, kādēļ atsevišķi izdevumi pieaug, piemēram, ehm, deputātu ceļošanas izmaksas, darbinieku ceļošanas izmaksas, tāpat arī ārējie līguma darbinieki un izdevumi, piemēram, sekretariātam un šoferiem, tad tur vajadzētu samazināties izdevumiem, bet mēs redzam pieaugumu ne tikai kopumā, bet arī uz vienu deputātu. Tādēļ jautājums, no kurienes tas rodas, kādēļ tā? Tālāk, ja runājām par zaļināšanas pasākumiem, tad man šķiet ir ļoti maz eh, informācijas par atsevišķu pozīciju ietekmi uz CO2 emisijām. Un, protams, par to mēs varētu runāt arī tad, kad apspriedīsim eh, ēku jautājumu, piemēram, eh, kā paskaidrot šo 12,3% pieaugumu eksploatācijas izmaksās, vai tas ir tādēļ, ka mēs patērējam um, daudz uh, energoresursus, piemēram, apkurei vai cesēšanai, eh, um, vai arī tas ir saistīts ar eh, ēku uzturēšanu. Paldies un visbeidzot. Eh, pēdējais jautājums noteikti ir um, citam ģenerāldirektoram. Vēlreiz 2021. gadu salīdzinājums ar 2020. gadu, ņemot vērā deputātu samazinājumu, jāņem vērā, ka 2020. gada budžetu aprēķināja, ka 11 mēnešos jau būs 705 deputāti, nevis, un tikai janvāri 751. Tātad tikai uh, margināli uh, skaitļi samazinās, uh, pateicoties šiem 46 deputātiem mazāk. Tātad mēs konstatējam uh, kopējā apjoma evolūciju Eh, eh, es jūs pārtraukšu, jo jūs jau atbildējāt uz šo jautājumu. Madam uh, Vinzī. Vinzī kundze, lūdzu. Kā viņš šos uzvārdus sauc? Jā, par to jau tika runāts, bet mums ir par 150 asistentiem mazāk, un tam arī vajadzētu kaut kādā veidā ietekmēt mūsu lēmumus, jo Lielbritānija ir izstājusies. Man šķiet, ka uz šo jautājumu atbildi jau izskanēja agrāk. Très brèvement, monsieur Kleti. Ļoti īsi, ļoti īsi tātad. Uh, asistentus maksā tikai iemēro, piemērojot šo limitu 25 e, tūkstoši mēnesī. Nav citu izdevumu saistībā ar britu deputātiem, kas bija diezgan mazskaitlīgi, ja mēs salīdzinām ar, ar 2019. gadu, jo galu galā Brexitu atlika divas reizes, e, nebija pieņemšanas darbā pēc 2019. gada vēlēšanām. Merci. Paldies Kletīkungām, un tagad uh, došu vārdu uh, Gijokungam no KOM uh, ģenerāldirektorāta. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies iespēju, par iespēju iepazināt, iepazīstināt ar vadlīnijām 2021. gadam un to, kas izriet no šīm prioritātēm. Um, ņemot vērā bīroja Tātad eh, lēmums. Es, eh, protams, mēs nevaram šeit subjektīvus eh, viedokļus paust, <clears throat> jo galu galā mums jārēķinās ar sabiedrības, sabiedrisko domu un tā tālāk. Mums jāņem vērā politisko grupu un deputātu komunikācija. Kā priekšsēdētāja vietnieks <clears throat> Silva Pereira un ģenerāla sekretārs teica vakar, komunikācija ir ļoti svarīga prioritāte es domāju par visu leģislatūru. Nav šaubu, ka uh, informēt uh, iedzīvotājs par to, ko dara parlaments, kādi ir lēmumi, tā, tam ir pievienotā vērtība Eiropas Savienības līmenī. Tīpaši tagad, kad visas aptaujas rāda, ka pilsoņi daudz gaida no Eiropas Savienības darba. Iepriekšējā leģislatūrā uh, Mums eh, stipri pieauga iespējas sazināties eh, ar iedzīvotājiem, daudzas platformas, instrumenti, eh, offline, um, tiešsaistē, partnerattiecības, kampaņas dalību valstīs. Um, es nesniegšu visus skaitļus, ir ļoti daudz tādu, bet tika minēti jau parlamentāriumi, ko apmeklēja 2,5 miljonu cilvēku, Strasbūrā eh, pusmiljons eh, kopš pēdējos divos gados, um, eh, Berlīnē sež, 600 tūkstoši, miljons Luksemburgā, 300 tūkstoši Strasbūrā. Runāt par <clears throat> mēdījiem. Uh, uh, uh, šeit arī summas ir pieaugušas ārkārtīgi būtiski. Es varu kļūdīties salīdzinot ar gadu, vēlēšanu gadu, bet var salīdzināt ar citiem gadiem. Bet tagad, salīdzinot ar 2019. gada piešķīrumu summu, ir dubultojusies, salīdzinot ar 2014. gadu 640 <coughs> miljonu cilvēku, kas redzējuši mūsu video, ir Uh, simtiem tūkstošu sekotāju Twitterī, bet tests bija Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es, protams, vēlāk varu atbildot uz jautājumiem detalizētāk pateikt, bet šoreiz bija atšķirīga kampaņa, ko īstenoja arī dienesti, aicinot uz mobilizāciju dalību, pieliekot lielas pūles uh, starp uh, pilsoņu mobilizāciju kas bija ļoti centralizēts pasākums ar konkrētiem mērķiem, eh, vēršoties īpaši uz tiem, kas parasti atturās, un uz jauniešiem. Eh, protams, mēs eh, nevaram teikt, ka ar kampaņu tiešā veidā saistīts vēlētāju skaita pieaugums, bet no, nu, mēs tomēr, zināmā mērā, bijām viens no vektoriem, kas ļāva panākt šādu dalības uh, Uh, pieauguma, ir tīpaši starp jauniešiem. Uh, viena no mācības stundām ir uh, tāda, ka nevar sākt kampaņu gadu pirms vēlēšanām. Tā ir jābūt pastāvīgai. Nevar informēt pilsoņus tikai 6 mēnešus, 12 mēnešus pirms vēlēšanām. Un tieši tāpēc <clears throat> Mūsu prioritāte nākamajam 2021. gadam ir būtisks apropriāciju piešķi, e, palielinājums tam, ko mēs saucam par piešķīrumu kampaņai. Tas jau ir sācies e, saistībā ar kampaņu par daudzgada finanšu schēmu, e, kampaņa par konferenci Eiropas nākotnei Eh, daudz eh, vakar tika runāts par Eiropa Experience projektu, eh, bija daudz jautājumu šai sakarā, bet gandrīz vienbalsīgi mēs varam teikt, ka jāpaliek tuviem pilsoņiem, tomēr neatkarīgi no tā, vai mēs esam Briselē vai mēs esam Strasbūrā. Un skaitļi rāda, ka tās ir investīcijas, kam ir savas, sava cena. Ir vēl kaut kas audiovizuālās investīcijas un investīcijas jauniešos starp uh, uh, Eiropas jauniešu organizācijām. Es esmu uh, gatavs uh, jebkurā gadījumā, jebkurā brīdī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Merci, monsieur Duk. Paldies, Duku kungam. Tālāk, Žestē kungs. Je... Paldies, priekšsēdētāji. Es uzmanīgi klausījos, un es domāju, ka apkopojoši globāli tiek minētas prioritātes 2021. gadam. Jūs minējāt informācijas kampaņu nākamajām vēlēšanām, kas būs vairāku gadu garumā. 2021. gadā tas būs daļa, bet es gribētu zināt, kāda veida kampaņu uh, eh, 3-4 gadus pirms eh, vēlēšanām mēs varam īstenot. Mums tika skaidrots, ko mēs darām šogad, bet mums, es gribētu zināt, kas būs nākamajā nākamgad. Tātad mobīlie parlamentāriumi. Es gribētu saprast uh, mehānismu, vai, uh, vai tie ir vietējie darbinieki vai kā uh, vietējās kontaktpersonas, vai tie brauc no Briseles, Strasbūras, lai informētu darbiniekus, aģentus, kas var cirkulēt Eiropā. Uh, tas ir jautājums, ko es vakar uzdevu ģenerālsekretāram. Jūs minējāt uh, uh, Eiropas jauniešu pasākumas, uh, panākumus, eh, bet, bet jautājums par sociālo taisnīgumu, ko es gribētu skārt. Vai jūs varētu novērtēt izmaksas un ņemt vērā ceļojuma izmaksas un uh, um, uzturēšanās izmaksas tiem jauniešiem, kas piedalās šajā pasākumā? Merci, merci, merci, Paldies, Šastela kungs, runājot par 2021. gada kampaņu. Runājiet īpaši par to, lai turpinātu uh, Eh, būt kampaņas stāvoklī, ko īsteno parlaments. Mēs nevaram izdomāt eh, konkrētus jautājumus. Eh, mēs pieliekam pūles pašlaik par daudzgadu finanšu schēmu, līdz ar to ir šī kampaņa. Institūcija lemj par konkrētiem jautājumiem. Kā jau es iepriekš teicu, uh, būs 2021. gadā papildus pūles, kas pieliekamas saistībā ar konferenci Eiropas nākotnē. Un, ja šī konference eh, būs veiksmīga, tad mēs atradīsim jau 2022. gadā eh, konkrētus rezultātus. Tātad nepieciešams priekš tā arī uh, papildus pūles arī tiešsaistē um, dalību valstīs jāpalielina mediju klātbūtne, tīpaši uh, valstu reģionālo mediju klātbūtnē, kad mēs runājam par Eiropu un sniedzam viņiem informāciju un materiālus par uh, Eiropā Experience, uh, par mini parlamentārajumiem, mobilajiem. Ir trīs dažādi modeļi. Dažos gadījumos tas ir mūsu biroju personāls e, citos gadījumos. E, iespējams, tas būs ar vietējo aģentu e, līdzdalību, jo tas būtu ekonomiski izdevīgāk. Un neaizmirsīsim arī, ka saistībā ar Eiropā Experience mums ir vienošanās ar komisiju, un komisija arī uh, dod savu personālu. Uh, kad jūs uh, ienākat uh, Berlīnē, Kopenhāganā, Ljubljanā, uh, Eiropa Experience projekta telpās, tā, tie viņu cilvēki, kas apmeklētājs sagaida. Uh, ir trīs finansēšanas veidi, uh, lai finansētu apmeklētāju grupas, runājot par izdevumiem vai daļu no tiem. Mūsu budžetā ir pozīcija, lai palīdzētu tam, ko mēs saucam. Um, uh, Mm, sociāli uh, nelabvēlīgajām grupām. Uh, mēs uzņēmām 54 uh, grupas gadā no šīs kategorijas. Tā tad ir tie, kas piedāvā paši savas darbības. 2020. gadā 60 grupas tiks finansētas šādā veidā. Tālāk ir arī no sponsorēšanas finansējuma. Uh, Eh, eh, deputāti paši var izvēlēties, ka eh, apmeklētāja grupa tiek nosūtīta ne tikai uz Briseli vai Strasbūru, lai redzētu parlamenta darbu, bet, bet arī citādāk. Nu, un tur ir līdzīgi noteikumi, ka mēs, kad mēs uzņemam apmeklētāju grupas šeit parlamentā. Vinzīgi. Ja, vielen Dank. Jā, paldies. Pilsoņi, protams, ir ļoti svarīga tēma. Un ar šo te mm, mobilo parlamenta instrumentu, kā mēs to varam praksē eh, realizēt, eh, mēs mm, tiekamies dažādu valstu galvaspilsētās ar, ar, ar cilvēkiem, un mums ir arī pieredze ar izstāžu rīkošanu. Uh, Un eh, mums ir jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk cilvēki varētu apmeklēt šīs izstādes, un eh, tas viss ir jāskatās arī eh, sak, teiksim, kopsakarā ar m, mm, sakaru virsniekiem vai kontaktpersonām katrā galvaspilsētā. Ir trīs dažādas schēmas, kas papildina vienu otru. Eiropā Experience ir tāda birojas lemj, ka, ta, ka tas nepieciešams līdz legislatūras beigām visās galvaspilsētās. Tā ir patiesa prioritāte, bet tas ir arī kaut kas diezgan ambiciozs, es teiktu. Tā ir pašā laikā ir skaidrs, ka ne visi dzīvo galvaspilsētā, ne visi var doties uz savas valsts galvaspilsētu, un tāpēc mēs īstenojam divas citas schēmas Eh, All Play Game eh, mobile. Jūs varat uzaicināt eh, viņus uz, teiksim, parlamentu Briselē, un lai viņi spēlētu tā kā deputātu lomu un saprastu, kā tas, kā, kā tas darbojas, to var darīt arī mobīlā veidā, sadarbojoties ar skolām, asociācijām, mērijām, visa veida struktūrām, kas sadarbojas ar mums caur mūsu uh, kontaktcentriem. Un uh, turklāt tas, kas ir eh, šis mob mobilais parlaments, uh, kas ir izmēģinājuma fāzē pašlaik, kad būs bus, autobus, uh, minibus, ko izmanto daudzās politiskās un nepolitiskās darbībās, kas brauc uz laukiem, uz tālākiem reģioniem valstīs, Eh, kur ir grūti organizēt šādas pasākumus. Protams, runa nav par to, ka mēs eh, apstājamies kādā pilsētā un atveram autobusa durvis. Tas vienmēr ir jākoordinē ar tām darbībām, ko īsteno mūsu eh, kontaktu biroji attiecīgajās valstīs ar sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Un, jebkurā gadījumā, cik iespējams, ar tiešu deputātu līdzdalību. Merci. No further questions? Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad došu vārdu Līnai Līnus kundzei no INLO ģenerāldirektorāta. Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies par man doto iespēju iepazīstināt eh, jūs ar mūsu ģenerālu direktorātu, kas atbild par infrastruktūru un loģistiku. Eh, protams, pēc mūsu eh, ģenerāla sekretāra un divu kolēģu uzstāšanās vakar varu tikai vēl īsi saistīt eh, manis teikto ar to, ko mūsu ģenerāldirektors teica vakar. Iepriekšējā sasaukumā bija liels uzsvers uz to, ka ir jāuzlabo darba apstākļi gan deputātiem, gan darbiniekiem visās trijās darba vietās un tas atti, to attiecīgi ja mēs īstenojām caur dažādām aktivitātēm. Mēs arī uzlabojām uh, piedāvājumu apmeklētājiem, un mēs tātad turpinām darbu šajās politikas ievirzēs arī um, nākamajā budžetā 21. gadam. Ja runājām par ēku stratēģiju, tad eh, Ušakova kungs eh, vakar prasīja, vai nebūtu iespējams eh, saņemt papildus informāciju. 18. gada aprīlī birojas pieņēma lēmumu par ilgtermiņu stratēģiju, un mēs šo tekstu izplatīsim jums visiem. Tālāk ir atsevišķas pozīcijas, kas vīs cauri visai stratēģijai. Vien tā tad ir saistīta ar vidi, Tātad visos savos pasākumos, visās darbībās. Mēs cenšamies uzlabot energoefektivitāti, vidas standartus gan ēkās, gan infrastruktūrā. Izmantojam jaunākos sasniegumus, tālāk runājam par loģistikas pakalpojumiem, piemēram, um, šoferu pakalpojumi un uh, Tālāk, ja runājām par plasmasas pudelēm, tad tās arī, kā redzat, ir pazudušas. Tālāk strādājām ar apmeklētājiem. Un birojas eh, vēlas eh, pilnībā ļaut apmeklētājiem izjust šo Eiropas parlamenta gaisotni un pieredzi. Protams, mēs eh, sadarbojamies ar uh, Eh, SAFE ģenerāldirektorātu uzlabojot ēku drošību, un eh, mēs cenšamies eh, savienot mūsu ēkas. Un strādāsim arī šeit Briselē pie TREV divi ēkas, lai arī to pievienot kopējam kompleksam. Tālāk par 2021. gada budžetu. Mūsu ģenerāldirektorāta budžets nekad nav lineārs, jo mēs sniedzam pakalpojumus, uh, un mēs eh, veicam daudz publiskos iepirkumus. Un mums ir eh, vairāk nekā 600 iepirkuma uh, projektu. Un tādēļ, ka izmainās tirgus, attiecīgi mainās arī cenas. Un atbildot uz uh, Bozlāga kunga jautājumu, energo izdevumu pieaugums ir saistīts tieši ar tirgu, jo patreiz uh, Briselē par 28% ir palielinājušies uh, izdevumi saistīti ar uh, energopatēriņu, tālāk Adenauer ēkai daļēji ir mm, iespēja izmantot ģeotermālo enerģiju, un Strasbūrā arī, protams, cenas ir kāpušas. Līdz ar to mūsu budžets eh, reaģē uz izmaiņām tirgū. Bet ir vērojams arī samazinājums atsevišķās pozīcijās, eh, kā rezultātā 2017. gadā mēs uh, 238,4 miljonus e, izlietojām, kas bija tikai 93% no mums atvēlētā budžeta, un tas nozīmē, ka patreiz mēs pat tiešām izmantojam pilnīgi visu, kas ir uh, mums atvēlēts. Tālāk mēs e, ļoti sekojam energodirektīvai, tas ir, mēs veicām šo energo auditu ēkām katru gadu. Pieaugumi 21. gadā e, skaidru, e, ir skaidrojami ar šo apmeklētāju programmu un turpmākajiem renovācijas pasākumiem, kas, protams, vēl ir jāpieņem uh, birojām un uh, Spāk ēka un Adenauer ēkas eh, celtniecības turpināšana Luksemburgā. Tātad tie ir tie galvenie elementi, kas um, radījuši eh, šo pieaugumu, kas ir 14,2 miljonu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžetu. Kopā tas ir pieaugums par 6,3%. Kopā 241,72 eh, miljonu eiro. Uh, Paldies, Šastēlkungs! Paldies, priekšsētāja kungs! Paldies, eh, kundze, par jūsu prezentāciju. Jūs dažos vārdos eh, miņi, minējāt Eiropā Experience, eh, tāpat kā jūsu kolēģis no Digicom. Protams, tas ir izaicinājums arī jums saistībā ar nekustamo īpašumu. Nē, esmu pārliecināts, ka Eh, izdosies eh, ievērot termiņus visās dalību valstīs eh, līdz 2021. gada beigām visās dalību valstīs attīstot šo Eiropa eksperienci. Es gribētu, lai jūs dažās minūtēs izskaidrot loģiku pastāvošajiem līgumiem, kad, kad mēs gaidzām beigas, 2021. gada beigas, lai pārveidot, lokalizētu un tā tālāk. Katru, ko jūs pieņemat priekš katras galvaspilsētas? Lems kundze, paldies priekšsēdētāji. Jā, nu šis ir jautājums vietā. Un no vienas puses tas ir viegli atbildams, no otras puses sarežģīti. Mēs strādājam sadarbībā ar DG Communication, un mēs esam partneri, lai uh, varētu um, piepildīt šo biroju vēlmi. Sadarbojamies arī ar Eiropas komisiju šajā jautājumā, bet īstenībā mums ir kontaktpersonas 36 vietās. Tās ir galvaspilsētas un dažādas valstīs ir arī pat otrs kontaktbirojs. Un šajās galvaspilsētās mēs izvietojam visur šīs, šos te birojus. Un tā tad, nu, visu šo te eksp European Experience māte ir parla parlamentāriums eh, šeit Briselē, eh, piemēram, citās pilsētās eh, Helsinkos, Kopenhāgenā, Tālinā. Tas tiek darīts citādāk un tiek atvērti šie te jaunie biroji. Mēs pieveram, note mēs sagādājam noteikts biroju telpas. Uh, Protams, ka ir jāparedz līdzekļi telpu īrē un tā tālāk. Mēs sadarbojamies ar DigiCommunication parlamentā, lai varētu um, veikt tirgus izpēti trīs vietās. Mēs raugamies pēc publiskas telpas Europe Experience vajadzībām un tad. Uh, darbiniekiem nepieciešamās telpas un komisijas darbiniekiem nepieciešamās telpas. Un tas dod mums zinām elastības iespēju un ļauj izvēlēties katrā galvaspilsētā vislabāko eh, pieejamo variantu arī attiecībā uz izmaksām, jo, protams, Uh, tendences, kādas tās valda um, attiecībā uz biroju telpu, ir mainās, un līdz ar to uh, mums ir noteikta īles elastība. Mēs uh, skatu pētap tirgu Dublinā, Parīzē, Romā, Prāgā, arī Stokholmā un Hāgā. Un drīz mēs atvērsim deviņas eh, citus uh, ofisus, un faktiski tas jau būs 21. gads, kurš būs gads, kur uh, daudz kas norisināsies vienlaicīgi. Es uh, augstu vērtēju jūsu komentārus, kas izskanēja vakar, ieskatot Kellers kundas komentārus, kas uzsvēra šo te iespēju. Mm, būtībā uz centrālu un austrumu Eiropas eh, dalību valstīm eh, izveidot un eh, atvērt šos te ofisus, šos birojus, un mēs tiešām esam mm, tālu pavirzījušies priekšu, lai šo te svarīgo vēstījumu, ko mm, Eiropas pieredze, European Experience varētu nodot cilvēkiem Eiropā. Vai vēl kādi komentāri, Kellers kundze? Paldies, priekšstādātāja kungs, eh, paldies Linsas kundzei par šo prezentāciju. Es eh, uzdošu tos jautājumus, ko es vakar uzdevu ģenerāls sekretāram, kas šeit bija, bet nevarēja nepago atbildēt. Eh, ēku uzturēšana, lai mēs varētu saprast labāk, apmeklējot ēkas Vai ir kāda īpaša um, budžeta pozīcija? Es to neatrodu otrajā daļā, bet es esmu jaunpienācējies, varbūt īsti vēl tikai mācos. Tā, tās ir svarīgas investīcijas saistībā ar eh, jumtu izolāciju, piemēram, eh, fundamentiem. To, ko mēs neredzam, bet kas ir svarīgi ēku ilgtspējībai. Tātad 3% eh, investīcija būtiskām būt, uzturēšanas izmaksām. Par eh, Eiropā eksperienci jūs atbildējāt ļoti pre, precīzi. Mans nākamais jautājums pa, ir par Spinelli ēku, kur mēs apmeklējām eh, transformatoru telpu, apkures telpu, bet es neatrodu šeit to pozīciju un es uzdevu jautājumu arī par spāku ēku, kur ir 10,3 miljoni eiro, kas ierakstīti otrās daļas apropriācijās. Varbūt jūs varētu nedaudz detalizētāk paskaidrot. Much, um, Keller, the... Paldies, Kellers kundze, par šiem ļoti uh, atbilstošiem jautājumiem. Uzturēšana un renovācija vai uh, tehniskā uh, pilnveidošana, ugunsdrošības pārvaldība, viss sēks funkciju pārvaldība. Mums ir igadējies renovāciju investīciju plāns, kas ir paredzēts abām vietām. E, tur, kur mums ir vecāks ēks, e, tas ir Strasbūrā un Briselē, e, desmit gadu investīciju plāns, kuram mēs sekojam, kur šīs te investīcijas uh, Eh, ir atrodamas eh, zem budžeta eh, pozīcijas 207 un faktiski es nevaru tagad runāt par katru pozīciju, bet tad 20.07 ir tā pozīcija, kas attiec uz celtniecību, renovācijām, remontiem un uzturēšana. Uh, atrodama pozīcijā 2022. Tā ir tīrīšana, ikdienas uzturēšana visās darba vietās, ieskaitot arī šīs te, šos te kontaktbīrojus un visas trīs galvenās parlamenta darba vietas. Kas ato, attiecas spāku, ir biroja lēmums, kas tika pieņemts 18. gada jūlijā, organizēt arhitektu konkursu. Uh, Eh, vai, eh, lai, vai nu eh, vidē draudzīgi renovētu šo ēku, vai rekonstruēt Palhenrijas pāka ēku vispār ar noteiktiem mm, tātad finanšu piedāvājumiem no tirgus puses un joprojām šī izvēle notiek. Un pēc konkursa rezultātiem uh, Eh, rezultāti tiks prezentēti birojam, un tad birojs savukārt varēs pieņemt lēmumu. Vai nu doties uh, vienā virzienā vai otrā, tad vai nu rekonstrukcija vai renovācija vidē draudzīgā veidā. Nu, protams, kā uh, e, būdžeta komiteja arī tiks par to informēta, lai jūs būtu uh, informēti par to visā procesa gaitā. Kādēļ mēs gribam sagatavošanas finansējumu? Kādēļ mēs to pieprasām? Tad, kad abas šīs renovācijas opcijas ir ļoti svarīgas, mums ir nepieciešams nodrošināt, lai uh, tehniskais aprīkojums, nu, kā piemēram, piemēram, tūkošanas centrs, kas ir liela tehniska eh, telpā, Pol uh, eh, Henrijs Pāka telpā, tik pārcelt uz citu ēku. Tas pats attiecas arī uz uh, eh, uh, sanāksmu telpām, preses centriem, žurnālistiem, kā arī sanāksmu telpas birojām, priekšsādātāju konferencei un kvestoriem. Tātad viss tas ir jāpārceļ. Uh, no uh, Polhenrijas pāka ēkas uh, uz citām ēkām. Un uh, sagatavošanas darbi, uh, dizaina izstrāde, protams, prasa noteiktu finansinājumu, tāpēc esam pieprasījušos 10,3 miljonus eiro. Vai ir vēl jautājumi? Ja nē, došu vārdu Valteram Avritkungam no eh, DG Trad. Paldies priekšsēdētāji. Esmu pagodināts būt šeit šodien un runāt par DG Translation. Un eh, varbūt par dažiem stratēģiskiem mūsu darba aspektiem. Kā saka pats nosaukums, mums ir jānodrošina multilingvālisms, mums ir jāizmanto 24 Eiropas valodas un jānodrošina tulkojumi e, gan leģislatīvam, gan neleģislatīvam sakturam. Bet otrs mērķis ir koncentrēties uz skaidru, vienkāršu e, izteiksmes formu, kas ir jauns strateģisks mērķi, jeb kā mēs to saucam tautas valoda un tāpat laikā ir jābūt F efektīviem, lai nedublētu darbu. Un tad ir jāraugās uz aktīviem, kādi eh, DJ translation mums ir. Vispirms eh, tā ir galvā lingvistiskā iestāde, kas strādā visām 24 Eiropas Savienības valodām un darbojas eh, šeit parlamentā, bet arī nacionālajā līmenī visās dalībvalstīs. Eh, no kurienes nāk mūsu valodas. Otrs aktīvs ir tehnoloģijas, kas ir mūsu rīcībā, kuras mēs attīstām un kurās mēs turpinām investēt. Eh, arī mākslīgais intelekts. Un mēs cenšamies investēt un attīstīt um, mākslīgo intelektu visām 24 valodām. Uh, varbūt tās, kuras tiek runātas mazāk, arī tās vēlamies iekļaut uh, digitālajā kartē. Uh, Bet vissvarīgākais, protams, ir cilvēki, un tie ir pāri par 1100 ekspertiem dažādos profilos. Mm, viņi ir eh, sadalīti trīs eh, sektoros. Tie, kas strādā tieši ar tulkojumiem, kas eh, strādā pie atbalsta procesiem, un tie, kas strādā ar resursiem. Un rezultāts izklausās diezgan iespaidīgs, kad es saku 2,7 miljoni lapas pušu teksta gadā, bet tas bija 2018. gadā, kas varbūt bija tāds tiešām uh, vislielākais cipars, bet uh, 2 miljoni vai drusku vairāk tas ir parasts cipars katrā gadā. Nu, 18. gada um, ciparu es varu salīdzināt ar Harry Potter visām uh, grāmatām. Uh, Uh, un ja tās tiek tulkotas visās 23 valodās uh, katru nedēļu visu gadu, nu lūk, tas ir salīdzinošais apmērs. Un e, tieši tā mēs arī runājam par 21. gada budžetu, raugoties uz to. Vēlamies vairāk investēt tehnoloģijās, attīstīt tehnoloģijas, kas atbalsta uh, konsekventu likumdošanas tulkojumu visā tulkošanas eh, procesā, nodrošinot arī parlamentu procedūras. Un attīstām tehnoloģijas, kas palīdzētu mums eh, attīstīt vai panākt tā saucamo eh, nu, vienkāršo, saprotamo valodu vai pilsoņu valodu. Otrs budžeta postenis ir tehnoloģijas, kas mums palīdz celt darba efektivitāti un kas varētu palīdzēt noteiktus uzdevumus automatizēt. Un ieviest, piemēram, uh, speech to text vai voice uh, recognition vai transcription funkcijas. Tas nodrošinātu arī uh, vieglāk piekļūt debatēm nedzirdīgiem un baidzirdīgiem cilvēkiem. Tas nāks par labu ne tikai mūsu darbam, bet arī pilsoņiem. Un treškārt, trešā budžeta izdevumu uh, grupa ir uh, cilvēki un apmācība jaunajām funkcijām, īpaši um, pasniedzot uh, juridiskos tekstus saprotamā valodā, uh, absolūti visās uh, stadijās un e, visiem likumdošanas rakstītājiem. Tas ir grūts process, bet mēs cenšamies e, sašaurināt šo plaisu starp pilsoņiem un Eiropas Savienību arī tādējādi. Un mēs e, saprotam, ka tas būs aizraujošs, bet arī grūts process. Un paldies par atbalstu un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, Šastelkungs! Paldies! Izmantošu iespēju, lai vēstos pie jums un pateiktos uh, uh, jū, par jūsu veikto darbu. Mums te palīdz gan tulki, gan tulkotāji, bet man divi jautājumi. Pirmais - par inovāciju partnerattiecībām, ko grib noslēgt jūsu ģenerāldirektorāts, lai varētu reālā laika režīmā uh, rakstiski tulko, teiksim, parlamenta debates. Finanšu analīze kopējām izmaksām šādā sakarā un kā apmācīt mūsu personālu, kā vai tas past, pakāpeniski tiks integrēts parlamentā informātikas infrastruktūra. Tas ir svarīgi. Otrais jautājums attiecas uz daļu no rakstiskās tulkošanas daļas izmaksām. Eh, mutiskais balsojums. Es uzdevu jautājumu ģenerāla sekretāram vakar. Pagājušajā gadā šajā kontekstā un šajās debatēs tika uh, lūgts ģenerāla sekretāram izteikt skaitļos šos izdevumus eh, par mutiskos uh, balsojumu skaidrojumu. Uh, tas ir vairāk nekā 900 tūkstoši eiro gadā, viņš atbildēja. Un te ir jautājums Mums ir vairāki veidi, kā uh, eh, mutiskos skaidrojumus balsojumam sniegt. Jūs varētu apstiprināt šos skaitļus, un vai jums ir novērtējums, vai, um, vai tikpat daudz izmaksā arī vienas minūtes uzstāšanās plenārsēdēs? Paldies! Merci! Thank you very much, Mr. President. Mr. Uh, yes, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par eh, novatoriskām partnerībām eh, šeit parlamentā un arī ārpus parlamenta mūsu institūcijās, eh, izmantojot iespēju, kas, ko mums paredz finanšu regula, speech to text, runas pārvēršana tekstā. Uh, to varētu izmantot jauniem pakalpojumiem, kurus varētu eh, piedāvāt jebkurā sanāksmē vai eh, plenārsēdē, jo tas ļautu automatiski eh, transkribēt dzīvās debats. Tā ir pirmā iezīme. To var savienot un tā tiks savienot ar automātisko tūkojumu, jeb mašīnu tūkojumu, ko varēs integrēt sistēmā, uh, taču sākotnēji mēs sāksim tikai ar plenārsēdēm, tikai dažām valodām, un tad vēlāk to paplašināsim arī uz citām sanāksmēm un citām valodām. Pamat mērķis ir eh, palielināt eh, debašu eh, pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, un mērķis ir arī dot iespēju visām valodām eh, attīstīties šajā jomā, jo komerc tirgus eh, nepiedāvās tās eh, to pašu visām 24 valodām, jo vienkārši dažas no valodām tiek runāts mazākā apmērā un komerciāli nav tik pievilcīgas. Tā kā mēs vēlamies tās uzlikt uz digitālās kartes un arī eh, turpināt nodrošināt un garantēt daudzvalodību Eiropas parlamentā un ārpus parlamenta Eiropas Savienībā. Un uh, aplēses ir apmēram miljons eiro uh, trīs gadu periodā, veidojot šo inovatīvo partnerību ar izvēlētu partneri. Un mēs uzskatām, ka tam būs jāietver arī izmaksas, kas vēl nav aprēķinātas. Uh, Eh, tātad iekšējā, tātad iekšējām investīcijām, kas piedalīsies, tiem, kas piedalīsies šajā inovatīvajā partnerībā, tā kā jūsu jautājums ir īsti vietā, jo tā ir pirmā reize, kad mēs to darīsim, un tādēļ mm, vadības komiteja iekļaus visus eh, ģenerāldirektātus, kas ir interesēti šajos pakalpojumos, piemēram, uh, Eh, plenārsēžu eh, eh, dienas, tūki, priekšsēdētāju konference, nu tikai daži, kas izmantos šos pakalpojumus. Tātad Digitran ir galu galā, nu, tāda tāds centrālais punkts šo, šo tehnoloģiju attīstībai, bet šis tikai pirmais gads, un šī arhitektūra Mm, iekļaujot arī daļu no pakalpojumiem iekšienē, ir ļoti svarīga daļa. Otrs jautājums par plenārsēdēm. Un uh, to, lai inekstens uh, uh, runātu par šiem mm, moto, mutu vārdu skaidrojumiem. Šeit vispirms jāsaka, ka jārēķinās ar pirmo šīs iespējas raksturojumu, ka tas ir tulkojums pēc pieprasījuma, un tas tik tiešām ir atkarīgs no tā, vai tulkojums tiek pieprasīts. Tas nav automātiski, un tad ir grūti to paredzēt budžetā. Questions? Citi jautājumi? Piezīmes? Ja nē, došu vārdu Agnieszkai Valterei Drop grupai no DG Link. Paldies un paldies par šo iespēju eh, pārstāvēt eh, šo te direktorātu, kas atbild par konferenču tulkošanu un loģistisko atbalstu. Mēs atbildām par eh, daudzvalodīgu grupas nodrošināšanu eh, pasākumos, konferencēs, plenārsēdēs, sanāksmēs un arī eh, deputātu izstādēs un Tā mēs palīdzam uh, nodrošināt institūciju demokrātisko leģitimitāti, pārvarot uh, valodnieciskās barjeras uh, likumdošanas procesos. Yeah un arī tuvojoties eh, pilsoņiem. Ko tas nozīmē praksē? Mēs esam ar jums brīdi, kad vēlaties organizēt sanāksmi. Mēs esam sanāksmi organizētāji pasākumu mm, koordinātori. Mums tā tad ir šī te eh, sanāksmju pieteikumu sistēma, mūsu asistenti eh, jums palīdz tikko piesakāt sanāksmi un palīdz organizēt komiteju un visu citu uh, orgānu darbu, piedāvājam arī tehnisko aprīkojumu, lai sanāksme varētu notikt, uh, lai uh, tur darbotos konferenču tehniķi un tikt, būtu kārtībā uh, tehniskā infrastruktūra un mēs nodrošinām arī tulkojumu, ko nodrošina tulkotāji, mm, kas to dara gan eh, tātad tulku kabīnēs šajās zālēs, nodrošina arī personīgo atpersona tulkojumu, pavada jūs misijās un tā tālāk. Mūsu uh, darbinieki ir sadalīti četrās eh, sekcijās un mūsu direktoru uh, komanda ir 75% sieviešu, kas vispār ir ļoti labs rādītājs, jo Īsumā gribētu uh, parunāt par ilgtspējīgu multilingvālismu tulkošanā. Mēs strādājam katrā sanāksmē, kas jau teicu, 2018. gadā, tas ir atsaucas gads, bija pāri par 7000 sanāksmju ar tulkojumu, ar 2050 štata tulkiem un 1500 ārštata kolēģiem. Uh, Eh, kas, protams, eh, prasa nopietnas investīcijas eh, prasmju uzturēšanā un attīstībā un arī tirgus izpētē kopā ar es institūcijām sadarbojamies arī komisiju un ar tiesu esam līderi šajā te um, multilingvālismu nodrošināšanā, jo e, neviena cits fórums nenodrošina 24 valodu tulkojumu. Un tas viss prasa noteikts investīcijas, ir jāinvestē tajā, lai tulki apgūtu jaunas valodas, lai uzturētu esošās valodas, saņemtu atbalstu no, e, atbalstītu arī universitātes, lai attīstītu jauno tulku paudzi. E, arī programmēšana, uh, rekrutēšanas operācijas. Tur ir jātīsta mūsu darbinieki, labi, eh, būtu jau labi nodrošināta informācijas tehnoloģija, lai varētu veikt eh, programmēšanu. Mēs arī regulāri modernizējam IT rīkus. Un uh, apmācām uh, IT darbiniekus, lai viņi varētu veikt šīs atbildīgās funkcijas. Un otrā daļa, ar ko mēs nodarbojamies, ir konferenču pakalpojumi. Un 2018. gadā, lai jūs saprastu to darbu apmēru, mums bija pār par 23 tūkstošiem sanāksmi parlamentā. Mēs visur tur piedalāmies. Uh, mēs veidojam uh, un organizējam 250 līdz 300 uh, deputātu izstādes un organizējam sanāksmes visās trīs Eiropas parlamenta darba vietās. Un tas, protams, atspoguļos arī budžetā. Konferenču organizācijai mēs investējam inovācijās, esam attīstījuši viens pieturs aģentūru konferenču organizēšanā Un tagad esam izstrādājuši arī darbinieku, re, dalībnieku reģistrēšanās instrumentu un uh, būsim savienoti arī ar DigiSafe akreditācijas sistēmu. Nodrošim, ar, nodrošim arī pata, pa, pakalpojumus uh, webināru laikās un um, IT um, nodrošinājumu attālinātai tulkošanai, um, modernizējot mūsu infrastruktūru, um, izmantojot mūsu budžeta pozīciju, kas ir 10 miljoni. Monsieur Chastel. Euh, madame, merci beaucoup. Euh, Paldies. Gribētu uzdot eh, vienu jautājumu par pēdējo, ko jūs teicāt, mūsu infrastruktūra modernizācijas stratēģija konferencē. Varbūt varētu jūs nedaudz vairāk pateikt, tad, kad runa par pēdējās eh, pakāpienas paudzes videokonferencēm, kamerām, kas tiek izmantotas un tā tālāk. Es gribētu zināt par šīs stratēģijas būtību un tās izmaksām. Merci beaucoup, monsieur euh, le rapporteur. Paldies, referenta kungs. Jā, tik tiešām tā ir stratēģija, kas balstās uz biroja lēmumu un mēs cenšamies rast, mēs cenšamies rast sinerģiju caur jaunajām tehnoloģijām, kas ir attīstītas tirgos. Mēs pagājušajā nedēļā bijām Amsterdamas gada tirgu, lai redzētu, kas mums var kalpot kā instrumenti, lai eh, atbalstītu konferences, un parlamenta sēdes. Tik tiešām mēs tagad strādājam pie. Mēs strādājam, lai rastu sinerģiju un kļūtu par koordinācijas punktu visam, kas saistīts ar konferenču tehnoloģijām, sēžu zālēs, ieskaitot video konferences. To pārvalda dažādas uh, šīs ēkas daļas, sadar, ciešas sadarbībā ar uh, uh, ITEX ģenerāla direktorātu. Mēs es, lielā mērā esam atkarīgi no viņu budžeta un no instrumentu informātikas instrumentu attīstības, kas ir viņu budžetā. Uh, ne tikai tas, ko jūs minējāt video konferences. Piemēram, mūsu tūki un cilvēki zālēs, sēdēs ir atkarīgi no informātikas instrumentiem, jo viņi strādā bez papīra režīmā, viņiem ir jābūt piekļuvēji tiešsaistē visiem dokumentiem, kas tiek apspriesti. Teiksim, kopējās izmaksas ir sadalītas pa vairākām budžeta pozīcijām Viena no tām attiecas uz decentralizēto projektu IT attīstībai. Tā tik tiešām ir jauna pozīcija 2021. gada budžetā. Miljonus 200 tūkstoši eiro, lai attīstītu jaunus instrumentus, režīs, um, piemēram, kā es minēju, jo instruments, lai uh, uh atbalstītu webināru uh, un līdzīgus dienestus, mēs izmantojam arī mūsu budžeta pozīciju, kas saistīta ar un uh, kas uh, 4004. 2001. gadā, 2021. gadā Tas, ko mēs jau ieviesām, ir attālā pārvaldība. Jums uh, eh, tehniķu šodien nav šeit zālē, jo viņi pārvalda sēdi atrodoties uh, centralizētā pārvaldības telpā, un šajā ziņā nākotnē mēs arī varēsim piedāvāt tādus dienestus kā attāla līdzdalība, it īpaši sēdēm, kas ir pārāk mazas, kas ir telpās, kas ir pārāk mazas, lai visi dalībnieki eh, ietilptu, un tāpēc jādod iespēja dalībniekiem piedalīties arī attālināti parlamenta debatēs. Vai ir vēl kādi jautājumi? No, if, uh, so ja nē, tad tagad došu vārdu Petručī kungām no ITEK ģenerāldirektorāta. Lūdzu. Mr. Petručī. Yes, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos īsumā iepazīstināt ar mūsu ģenerālu direktorātu. Mēs eh, sniedzam IKT atbalstu um, deputātiem, darbiniekiem, ieskaitot IKT infrastruktūras uzstādīšanu, uzturēšanu, kā arī nepieciešamās eh, programmatūras eh, iepirkšanu, kā arī drukāšanas un multimēdiju pakalpojumu sniegšanu parlamentā. Šajā gadā mēs mēs eh, veicam lielas pārmaiņas, lai mūsu sniegtie pakalpojumi būtu inovatīvi, droši un pielāgotos eh, deputātu un darbinieku vajadzībām. Mūsu mērķis ir eh, veidot iekšējo kapacitāti, kas ļautu parlamentam sekot līdzi tehnoloģiju inovācijām, izmantojot modernākās tehnoloģijas Mēs eh, darbojamies trīs galvenajos eh, jomās, ja tā varētu teikt. Pirmkārt, mēs gribām, lai Eiropas parlamenta IKT ekosistēma būtu gatava nākotnēji. Tas ir 1,2 miljoni uh, uh, mākoņu glabāšanai, 2,6 hibrīdiem un uh, 6 miljoni drošībai mēs eh, izmantojam arvien vairāk tehnoloģisko risinājumu, kas eh, tiek glabāti eh, digitālajā mākonī, un mēs gribam nodrošināt to, lai tas palielinātu gan mūsu kapacitāti, gan uh, spēju pretoties eh, kiberuzbrukumiem, gan arī būt efektīvākiem. Tas nozīmē, ka mēs varam sniegt eh, pakalpojumus ehm, gan ātrāk, gan drošāk. Bet datu centriem eh, arī ir jānodrošina atbilstošais pakalpojumu līmenis, ņemot vērā to, ka dati ir sensitīvi un tie nedrīkst pamest mūsu, teiksim, šo telpu. Un līdz ar to mums ir jānodrošina arī sadarbspēja starp mūsu datu centru un digitālo mākoni. Tādēļ liela daļa budžeta pieauguma nākamajā gadā ir veltīta tam, lai mēs eh, varētu izmantot labāko no mākoņu tehnoloģijām un arī uzlabotu mūsu datu centrus. Tāpat ir jānodrošina atbilstoši iekšējā kapacitāte kiberdrošības jomā, jo kiberdrošība ir svarīga, lai nodrošinātu mūsu institūcijas eh, darbību. Mēs zinām, ka kiberuzbrukumi kļūst arvien izsmalcinātāki, un mums nepārtraukti ir jāpilnveido arī savas spējas. Mūsu budžeta pieprasījums 3,5 miljonu eiro patiesībā pilnībā neatspoguļo mūsu reālās vajadzības, bet tas atspoguļo to, uh, ko mēs e, varam īstenot ar patreizējo administratīvo kapacitāti. Tātad mūsu investīcijas jaunajās iekārtās, kā hibrīd datori, ļaus izmantot e, šīs infrastruktūras potenciālu, izmantojot arvien jaudīgākas iekārtas visiem un lai mēs varētu strādāt jebkur un jebkurā brīdī. Tas attiecīgi arī ļaus mums īstenot šo bezpapīra politiku parlamentā. Tas nozīmē, ka mēs pakāpeniski piecu gadu laikā pilnībā pāriesim uz hibrīdiekārtām līdz 2024. gadām. Tas ļaus mums atteikties uh, no uh, personālajiem datoriem. Mēs varēsim piedāvāt arvien vairāk jaunus pakalpojumus, tam esam pieprasījuši 2,4 miljonus, lai ne, lai mēs varētu iepirkt uh, tādas pakotnes risinājumus. Tā būtu stratēģija, kas piedāvātu pēc iespējas ātrākus un uh, jau kom nokomplektētus pakalpojumus. Tālāk mums ir jāmodernizē esošā infrastruktūra, e, kas kļūst novecojusi. Un 20. Pirmajā gadā mums vajadzēs e, nomainīt parlamenta balsošanas sistēmu, kas ir novecojusi sanāksmju zālēs, un tas sāksies 21. gadā, Tātad visās zālēs, eh, kur notiek balsošana, gan Strasbūrā, gan Briselē tālāk, 22., 23. un 24. gadā mēs nomainīsim vecākās balsošanas sistēmas arī Briseles un Strasbūras plenāru sēžu zālēs. Tur mums būs vajadzīgi 1,8 miljonu eiro. Paldies! Merci, monsieur Chastel. Chastela kungs. Paldies, ģenerāla direktora kungs. Man bija daži jautājumi jums, bet jūsu prezentācijā bija skaidra un atbildēja uz dažiem no tiem. Tehnoloģiju attīstība un kiberdrošība jums, protams, ir nopietnas izaicinājums, to mēs labi saprotam visi caur balsojumu sistēmu, teiksim, kas ir novecojusi, ko jums ir paredzēts nomainīt, un attīstot hibrīd sistēmas. Es gribētu par šiem hibrīd instrumentiem, lai jums mums skaidri pateiktu, jo mēs raugāmies šajā gaismā, ietaupījumus kādi būs, jo tie aizstās, un, teiksim, stacionāros datorus, klēpdatorus un visas citas tās tehnoloģijas, ko mēs izmantojam šodien. Oui, monsieur le rapporteur, oui. merci pour. Euh... Jā, paldies, referente kungs, par šo jautājumu. Tik tiešām mēs plānojam attīstīt hibrīda dators, jaudīgus, kas ļaus mobīlā režīmā strādāt, domājot aizstāt visu stacionāro aprīkojumu, um, galda datorus un tam līdzīgi ar šo aprīkojumu, strādāt uh, digitālās darba vietas režīmā. Jums būs instrumenti, kas ir integrēti, un jūs varēsiet strādāt gan parlamentā iekšā, gan ārpusē ar tieši tām pašām kapacitātēm. Šo, um, šīs tehnikas cena ir apmēram 1400 eiro kopā ir paredzēts 9300 tādu izvietot, 2000 jau ir. Tostarp tiesas deputātu rīcībā deputāti ir aprīkoti. Vēl eh, tas būs jāpiegādā arī asistentiem. Tas eh, ir piecu gadu plāns. Sākam šogad tad 21., 22., 23., 24. gads. Tātad pilnīga aizstāšana notiks. Eh, um, aizstāsim galda datos, stacionārās datos eh, katru gadu. Eh, tātad šeit nevis vienkārši aizstāt ar hibrīdu datoru vienu atsevišķu stacionāro datoru, bet vairākus. Jo, teiksim, ir Eh, vairākas darba vietas dažiem, un deputāti uh, strādā divās vietās, līdz ar to viņiem ir vairāki datori, un domāju sistematizēt un samazināt uh, šo mašīnu parku parlamentā, datoru parku. Un tas būs būtisks ietaupījums, ne tikai aizstājot uh, stacionāros datorus ar eh, pārnēsājumiem, bet arī šis eh, menedžments eh, mainīsies. Mums ir apmēram 18,000 uzstādītu datoru, un tad mēs samazināsim šo skaitu, arī, un samazināsies to cilvēku skaitu, kam tas ir jāpārauga, izmantojot šīs mobilās tehnoloģijas. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad tagad uh, došu vārdu Elio Karoza, sev ģenerāla uh, direktors. Paldies, priekšstādākungs, paldies, ka ļaujat mums, mums uh, iepazīstināt ar uh, mūsu ģenerālu direktorātu tās mērķiem, stratēģiju un tā tālāk. Tā ir nesen izveidota uh, ģenerāla direktorāta struktūra. Tā ir uzdevums nu, garantēt drošību personām un īpašumam parlamentā, mazināt riskus un radīt darba vidi, kas ir droša deputātiem un personālām vienlaikus dodot iespēju institūcijai saglabāt atvērtību un caurskatāmību, kas uh, tā ir raksturīgi. Un uh, SEIF uh, ģenerāldirektorātam ir globāls uh, drošības koncepts, ko apstiprināja birojas un, un kas nosaka stratēģiju. Un šī stratēģija balstīta uz internalizāciju, profesionalitāti, jaunajām tehnoloģijām, risku novērtēšanu un drošības kultūru. Un katrā šajā punktā mēs darbojamies kopš 2014. gada runāt par internalizāciju. Brus, Briselē un Strasbūrā, tas ir, kad jūs skatāties budžetā, 2021. gadā arī Luksemburgā. Luksemburga atpalika tikai tāpēc, lai sagaidītu um, kustamā īpašuma attīstības politiku, ko jūs gal galā finalizējat. Profesionalizācija notiek. Parlamentam ir augsti kvalificēts personāls visos līmeņos, uh, Un mūsu profesionalizācijas līmenis tagad ir salīdzināms ar valstu parlamentu līmeni, ko mēs vairāk kārt esam satikuši. Risku novērtējums caur to mēs īstenojam drošību, īpaši pielāgot drošību šeit parlamentā, jaunās tehnoloģijas Ir plāns, ko birojas pieņēma pirms pieciem gadiem, bija paredzēts to inter, īstenot no 2015. līdz 2020. gadam. Tas mums ir izdevies, un tas atstāja ietekmi uz budžetu, budžetā pieprasījumiem 2021. gadā tiesiskais satvars. Mēs strādājam pilnīgi caurskatāmi. Birojas 2018. gadā apstiprināja šo juridisko satvaru eh, sev ģenerāla direktorātam, un tas ir publicēts oficiālajā vēstnesī. St eh, struktūra E, trīs ģenerāla e, direktorāti, divi e, transversāli, viens, viens horizontāls. Un šeit ir sadarbības sinerģija starp visiem dienestiem, un mēs varam postulēt, ka drošība ir tikai viena, to nevar sadalīt. Mūsu ģenerāla direktorāts ir netipisks, radikāli atšķirīgs no citiem mūsu iestādēm un 80% personāla ir līgumdarbinieki. Tas ir ģenerāla direktorāts, kas strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un 365 dienas gadā. Parlaments ir vienā, vienīgā institūcija, vienīgā iestāde starp visām savienības iestādēm, kas to ir internalizējusi. Un tā īsteno starp iestāžu sadarbību nozīmīgā līmenī, kā arī ciešas attiecības uztur ar dalību valstīm. Daži skaitļi ļoti īsi, ļoti ātri. Vakar jau ģenerāla sekretārs runāja, katru dienu parlamentu apmeklē desmit tūkstoši personas, eh, Pagājuši gadu bija eh, miljons cilvēku, notika 4000 pasākumu, uh, kur piedalījās 250 tūkstoši apmeklētāji, un bija arī oficiālās vizītes, kas ir 5, skaitā 500. Bija budžets, kā jūs redzat, samazinās operatīvajā plāksnē, bet no otras puses, tā kā ir internalizācija Luksemburgā, pieaug budžets uh, 1400 līguma darbinieki, tas šo, šogad un Un, uh, tas ir salīdzināms ar to, kas bija pagājušajā gadā. Oui. Stelakungs, paldies par šo prezentāciju. Um, es gribētu atgriezties pie šīs internalizācijas drošībā Luksemburgā un līguma darbiniekiem uh, e, funkcijā viens. Varbūt nu, tāds naivs objektīvi runājot jautājums mēs atklājam šo internalizāciju starp 2021. gada budžetu. Bet uh, konkurss uz brīvajām vietām jau ir publicēts, bet par to nekur nav ticis uh, diskutēts budžeta uh, diskusiju kontekstā. Es gribētu, lai jūs paskaidrotu, kā šie Ah, konkursi jau ir eh, publicēti, kaut arī mēs vēl tikai strādājam pie tā. Atbilde. Tas ir ļoti labs jautājums, kas man ļauj atgādināt, ka lēmums par internalizāciju parlamentā tika pieņemts birojā 2012. gadā. Mēs internalizējām Strasbūru un Briseli vispirms, un tika atlikts, tikai atlikts jautājums par Luksemburgu lai to uzreiz saistītu ar iepriekšējiem. Jūs varat konstatēt, un tas man ļauj uzreiz pateikt, ka budžeta ekonomija ir, ne, ir neliela ekonomija. Un internalizācijas izdevumu saistībā var vinnēt apmēram miljonu saistībā ar Luksemburgu. Un tas, kas bija paredzēts iepriekšējos gados mēs redzam, ka internalizācijas ekonomija ir acīm redzama starp 2015. līdz 2020. gadu. Un šeit ir politiskais lēmums, kas jau tika pieņemts 2012. gadā. Other questions? Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, Tad es eh, pateicos septiņiem ģenerāla direktoriem par sniegto informāciju un arī par atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem. Lielas paldies jums! We, we can... Tagad paņemsim 5 minūšu pārtraukumu un pēc tam turpināsim ar budžeta komitejas sēdi. Eh, jautājums par 21. Eh, gadu budžeta vadlīnijām būs nākamais. Paldies! Continue, uh, Labi, turpināsim budžeta komitejas sēdi un uh, atgriežamies pie darba kārtības. 14. punkts vadlīnijas 2021. Uh, gada uh, budžeta trešajai sadaļai. Vadlīnijas ir eh, svarīgs dokuments, kur parlaments eh, iezīmē savu nostāju 2021. gada budžeta sakarā un mm, kas komisijai ir jāņem vērā, ka tā gatavo budžeta projektu. Eh, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem specializētajām komitejām būs vairāk laika sagatavot savus atzinumus par vadlīniju ziņojumu un attiecīgi uh, tas tiek darīts, lai parlamenta balss būtu maksimāli vienota un iekļautu dažādus viedokļus. Un tagad es došu vārdu Lāhotu Rūkungam, eh, kurš eh, mūs iepazīstinās ar šo projektu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Labdien, kolēģi! Tā tad es iepazīstināšu ar šīm eh, vadlīnijām 2021. gada budžetam. Tas, protams, ir nedaudz specifisks gads, pirmais eh, daudz gadu skaimas gads, un man ir iespējas, nu, es vēlos, lai e, mans darbs e, palīdzētu diskusijās par šo DFS um, ehm, un par pašu resursiem. Kā jūs teicāt, priekšsādātāja kungs vadlīnijas ir ļoti svarīgs jautājums. Paužot parlamenta viedokli, tika atcelts uh, trialogs jūlijā, un tā tad uh, līdz septembrim parlamentā ir svarīgākā loma. Sarunas būs sarežģītas, jo uh, nav skaidra pagaidām DFS, daudzgad finanšu schēma. Uh, tā, Mums beidzās iepriekšējā schēma, un tagad mēs sākam jaunu. Sarunas būs sarežģītas, to mēs redzam pēc eh, Šarla Mišela organizētajām debatēm šogad. Tātad 1,07% no IKP, par ko ir runa, tas, protams, ir ļoti maz. Un tā tad, nu, vadlīnijas palīdzēs eh, mūsu darbā. 2020. gadam mēs bijām piecas vienotās politiskās grupas, tāpēc mums eh, izdevās panākt vairāk nekā 1,9 miljārdus nekā tas, ko mums gribēja atvēlēt valstu vadītāji. Un es ceru, ka arī šogad mums eh, izdosies strādāt kopā domāt kopā un dot kopīgu ieguldījumu, ņemot vērā valstu vadītāju darbības smagnējību, ja viņi nav vienoti. Es uh, to saku šeit tiem, kas ir um, sarunu grupas pārstāvji, un kā es teicu, šis īpašs gads, tas ir pirmais uh, daudzgadu schēmas gads, Es eh, nezinu, vai jūs eh, redzat pašlaik šo PowerPoint prezentāciju. Mēs redzam, ka neraugoties uz visām mūsu ambīcijām, eh, Šarla Mišela piedāvājums ir budžets, kas atkāpjas, bet mums ir ambīcijas, divas prioritātes, ko es piedāvāju, pie kā mēs strādāsim nākamajās nedēļās. Tātad zaļais kurs, Eh, samazināt eh, par 50% eh, CO2 emisijas līdz 2030. gadam. Tas ir kolosāls darbs, vajag izolēt ēkas, telpas. Un es gribētu, lai mūsu sarunas par budžetu būtu ļoti konkrētas. Un 14. janvārī Eiropas komisija teica, ka trūksta 400 līdz 600 Um, tūkstoši mēnesi, lai sasniegtu mērķus. Par prioritātēm mēs runājam pārāk daudz, bet vairums um, ekonomiju. Um, ja, ja mēs redzam, kāds ir uh, uh, parāds Ķīnā, globālais parāds, uh, tad 230 ekonomisti uh, Eh, apgalvo, ka mums neizdosies izvairīties no jaunas finanšu krīzes vai nu šogad vai nākamgad, un tas atstās sociālās sekas daudz smagākas nekā 2008. gadā viena no prioritātēm bija atkārtota jaunu darba vietu ražošana. Es runāju ar Nikolāšu Šmitu, eh, komisāru, un tas ir patiesas jautājums, ja mums būs dramatiska finanšu krīze, vai mēs esam spējīgi izveidot sistēmu, kas aizstāvēs MVU darba vietas, un mums jās, jāpatur prātā, runājot par zaļo kursu, kā vienu no prioritātēm. Tā, es eh, nedaudz parātu aizbīdīju. Jā, atkārtošu, mūsu uh, prioritātes ir zaļais kurss Un 14. Eh, janvāra komisijas dokumentā ir pārsteidzoši redzēt, ka pati komisija teica, ka uh, eh, pietrūks vismaz 500 eh, miljardu, un vienīgais ir taisnīgas pārējas uh, fonds, kas mēs šeit, un Šāls Mišāls mums saka, komisija skaidro par uh, jaunām finansēm papildus uh, viens. Uh, 1,14% no IKP. Tātad mums ir nepieciešamas papildus finansējumi. Tātad, un tas, ko piedāvā Šārls Mišels, mēs pat īsti nezinām, vai mē, šeit būs jaunā nauda. Mēs nezinām, vai atradīsim šo naudu, un cīņa būs sarežģīta. Mūsu vadlīnijā es piedāvāju aizstāvēt parlamenta pozīciju, kas teica, ka nepieciešams budžets, kas atbilst 1,3 vai 1,29% IKP, tātad 192,1 eh, miljards eh, šogad un nākamgad. 30% eh, budžeta, budžeta jātiek atvēlētiem klimata vajadzībām, jāvērš, jācenšas izvairīties no jaunas maksājuma krīzes. Tātad pirms septiņiem gadiem bija jau krīze, un vajadzētu, lai mm, mums jā, mēs pārietu no sistēmas N plus 2 uz sistēmu N plus 3, un tā tad 194 eh, eh, miljārdi ir vajadzīgi nākamajam gadam, un mēs uzstājam, lai komisija nekavējoties piedāvātu uh, Eh, ja nav vienošanās par DFS, lai nenotiktu bloķēšana. Nerunāšu pārāk eh, gāri, lai atstātu vietu debatēm. Vēl divi jautājumi. Jaunā nomenklatūra, kas pašlaik tiek izstrādāta, un mēs vēlamies, lai tā nostiprinātu parlamentam iespējas īstenot demokrātisko kontroli. Uh, Uh, lai komisija nelemtu uh, parlamenta un pilsoņu vietā. Mēs vēlamies, lai šī nomenklatūra nostiprinātu demokrātisko kontroli un par PPA runājot, uh, mēs uh, gribētu, lai tiktu izvēlēti nopietni izmēģinājuma projekti, kuros var investēt. Nevajadzētu, lai pārāk daudz projektu būtu. Uh, Eh, un, nu, lai mums nepārmestu, ka mēs eh, neaizstāvam labus projektus, jāveic izvēle parlamenta locekļi cieši iesaistīti, un tas um, nedaudz apgrūtina budžeta komitejas darbu. Pēdējais punkts - kalendārs. Um, grozījumi jāiesniedz līdz 4. martam. Tā tad mēs strādāsim visi kopā, lai eh, uzlabotu vadlīnijas. Balsojums budžeta komitejā paredzēts Strasbūrā 30. martā un balsojums plenāra sēdē eh, aprīļa 2. sesijā. Paldies! Paldies, vai kāds no ēnu referentiem vēlas izteikties? Resler kungs, lūdzu, dod vārdu jums vispirms. Thank you very much. Uh, we are now in the... Paldies. Mēs patreiz atrodamies uh, budžeta uh, procedūras tikai pašā sākumā. Es domāju, ka tas būs interesanti, jo uh, esam daudz DFS uh, saruna tikai sākumā un zinot to, cik svarīgs ir šis fails, tad budžets patiesībā ir vienīgais instruments, kā mēs uh, varam pārvērst visas mūsu politiskās apņemšanās reālajos rezultātos. Vēlos pateikties referentām par uh, šīm vadlīnijām un es ceru arī veiksmīgi turpināt mūsu sadarbību šogad. Es esmu jaunais Tautas partijas grupas ēnu referents, bet, protams, mūsu prioritātes saglabājas stabils attiecībā kā pret pagājušo gadu mums ir nepieciešams lielāks eh, budžets, ņemot vērā tos izaicinājumus, un klimata eh, izaicinājums, protams, ir viens eh, no aktuālākajiem, lai arī ne vienīgais. Mēs redzam arī tehnoloģiskas, demografiskas izmaiņas Eiropā un. Uh, To visu ņemot vērā, es domāju, ka vispirms mums būtu vajadzīgs moderns, uz nākotni orientēts budžets eh, jaunās paudzes Eiropai kas paredz arī investīcijas inovācijās, mazos vidējos uzņēmumos, pētniecībā, izstrādē, Erasmus, apvārsnes, tie ir visi mūsu avangārda projekti, kas ir bijuši veiksmīgi arī līdz šim, bet mūsu budžetam būtu jāatspogļo arī uh, solidaritāte dažādos līmeņos, pirmkārt jau Eiropas Savienības mērogā, uh, kas noteikti ietver sevī kohēziju, bet mums ir nepieciešama arī starp paudžu solidaritāte. Tas nozīmē investīcijas jauniešu nodarbinātības programmās, Erasmus programmā un jebkuros pasākumos, kas palīdz veidot tādu vienotu sada, sabiedrību nodrošinot uh, kohēziju starp Eiropas Savienības pilsoņiem. Treškārt, es būšu arī Libe komitejas atzinuma gatavotājs, un tradicionāli tā ir bijusi arī viena no mūsu grupas prioritātēm - tas ir migrācija un drošība. Šajā jomā ir nepieciešams investīcijas, un tā kā mums ir zināmas politiskās saistības, tad arī tās ir jāpilda, it īpaši Um, ņemot vērā ierobežotos resursus. Tātad šie trīs minētie virzieni uh, būs arī tie, uh, kurus nodrošinot mēs sagatavosim savus grozījumus. Uh, padome šodien pieņems secinājumus šajā sakarā un būs interesanti redzēt, kā izskatīsies padomas secinājumi. Un es ļoti ceru, ka mums būs tikpat auglīga un veiksmīga sadarbība kā pirms gada. Paldies! Paldies, Tārvalda kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties eh, referentam par labi sagatavoto ziņojumu projektu. Es eh, gribu teikt, ka šis ziņojums tiešām ir uz nākotni orientēts un arī ir ņemts vērā zaļais kurs, bet, ja runājām par klimatu pārmaiņām, tad šeit man kaut kā pietrūkst budžetā. Mēs gribētu lielāku uzsvaru uz tradicionālajām prioritātēm, kā inovācijas, atbalsts apvārsnes Eiropa un atbalsts MVU. Tā kā referents pieminēja izaicinājumus, ar ko nāksies saskarties nākotnē, es pilnībā piekrītu, ka klimata pārmaiņas un viss, kas ar to saistīts, ir milzīgs izaicinājums mums, un tas attiecīgi jāatspogļo šajās budžeta vadlīnijās. Bet tas nav vienīgais izaicinājums. Domāju, nav noslēpums, ja pateikšu, ka ja mums neizdosies zaļo kursu apvienot ar konkurēt spējīgu rūpniecību, tad mums neizdosies panākt neko. Mums ir jābūt no vienas puses izlēmīgiem zaļā kursa sakarā, bet otrkārt, īstenojot savu pieeju, mums ir jāraugās, lai Eiropa kļūst konkurēt spējīgāk nākotnē. Un vispēcot, varbūt eh, šis komentārs vairāk vērsts eh, komisijas un padomas virzienā. Mēs redzam, ka padomē sarunas par eh, DFS norit tiešām smagnēji, bet es gribu aicināt necentieties mūsu rokas sasaistīt, pasakot, kā mēs turpināsim ierastajā kārtībā tas tā nenotiks. Mums ir jāpaaugstina Eiropas konkurētspēja, protams, turpinot, eh, virz, ievērojot zaļo kursu, bet es eh, kopumā ceru, ka mums izdosies veiksmīgi sastrādāt gan ar referentu, gan ānu referentiem, un es ar nepacietību gaidu iespēju turpināt strādāt pie šī jautājuma. Paldies, Laporta kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dārgie kolēģi! vadlīnijas 2021. gada budžetam rezolūcijā diezgan pārsteidzošas. Pārsteigums ir no tā, ka netiek runāts, nu, vai finanšu riski tu vispār ņemt vērā. 1,3 miljārda eiro Eiropas līmenī. Tas ir budžets, ko jūs vēlaties šajā tekstā 2021. un 2027. gadam. Parlamentam tas būtu uh, Nu, tas, ko prasa parlaments, būs grūti akceptējams padomē. Un Brexit, tāda garām palaista iespēja iegūt 10 miljardus eiro, bet es neredzu neko tekstā par to. Un viss būs atkarīgs, protams, no 2021. gada budžeta. Es vēršu jūsu uzmanību uz vienu punktu. Ja Eiropas parlaments uh, Eh, Bārāk daudz gribēja sarunās ar padomi, tad 312. pants līgumā par Eiropas Savienības darbīgu ļaus eh, apturēt eh, vienošanos un nosakot daļu bu budžetu, kas ir identisks 2020. gada budžetam. Un tas būs solis atpakaļ. Es esmu nedaudz skeptiska par iespējām reāli dot atbildes mūsu līdzpilsoņiem, un esmu ļoti piesardzīga par dažiem punktiem. Es runāju par KLP politiku. Eh, tas finansējums ir eh, jā, jāuztur vismaz tādā līmenī, lai palīdzētu mūsu lauksaimniekiem saistībā ar brīvās tirdzniecības līgumiem. Tālāk jāparāda mūsu līdzpilsoņiem, ka viņi nav vienīgie, kas pieliek pūles. Te ir eh, tātad eh, instrumenti par palīdzību iestāšanās sarunās Turcija un citi jautājumi ārējās darbības dienas. Ir daudz budžetā pozīciju, kur notiks atkāpe nākamajos gados Vides jomā vajadzētu vismaz 500 miljardus eiro gadā, lai samazinātu um, siltumnīcas efekta, efekta gāzu emisijas. Bet teiksim, mod, atbildīgais modelis, ka te, ražošanai jānotiek des, ne, ne tālāk kā 10 km attālumā no patēriņa vietas, tas ir labs modelis. Paldies! Gurmānkungs. Paldies referentam par lielisko darbu, kas šķiet parāda mums izaicinājumus, kas mums būs. Protams, tas ir sarežģīts darbs. Mēs strādājam pie pirmā budžeta 2021. gadā, ko ietekmēs debates, kas notika saistībā ar DFS. Es piekrītu, ka priekšplānā ir jautājums par zaļo kursu un tā izdošanos, jo nav iespējams vienlaikus teikt, ka mēs esam ar jaunām ambīcijām saistībā ar zaļo kursu un balstīties uz budžetu, kas lielos vilcienos būs turpinājums tam, ko mēs redzējām līdz šim. Bet vai nu tas ir eh, business as usual, vai arī ir pārdāvums. Es sapratu tā, ka Eh, komisijas priekšsādātāja grib, lai būtu šis pārraums, parlaments grib, lai pārraums, ir daž, dažādas eh, dalību valstis arī to vēlas. Runājot par zaļo kursu. Un tāds zaļais kurs ir viens no pīlāriem, ir investēt. Tas ir labi ekonomikai, bet samazināt e, e, siltumnīcas efekta, efekta gāzu emisijas. Uh, Nedrīkst pretnostatīt tas, kas būtu no vienas puses ekoloģiskās ambīcijas zaļajā kursā un tas, ko sauc par konkurētspēju. Ja mēs turpinām domāt tikai par uh, konkurētspēju kā pēdējos 30 gados, tad rezultāti būs tādi paši. Uh, budžets neļaus pārskatīt uh, konkurētspēju uh, vides prasību gaismā un nepieciešams mainīt ekonomisko modeli un patēriņa modeli. Tas ir svarīgi šajā sistēmā. Es domāju, ka ir interesanti, lai uh, apsteigtu uh, finanšu krīzi. Iepriekšējā reizē, kad tā iestājās, mēs nedaudz improvizējām, un mēs varbūt neizmantojām iespēju, ko deva finanšu krīze, lai mainītu modeli. Uh, Nu, tā, manuprāt, ir laba doma apsteigt notikumus, lai nauda, ko mēs tērējam, nu, manuprāt, Dievs zina kā, uh, iepriekšējās finanšu krīzes laikā, lai uh, nepieciešamības gadījumā tagad tā tiktu izmantot pareizi. Un pēdējais, kas man šķiet svarīgi, jo uh, pārvaldīt nozīmē paredzēt. Tātad, ja ir paredzēt, ja ir DFS bloķēšana, Mēs kā parlaments eh, eh, spēlēt no spēka pozīcijām ar eh, padomi un vienlaikus varam zaudēt, ja mēs, ja mēs neiz, ja mums neizdodas atbloķēt situāciju. Tā tad nepieciešams jāsaka, ka mēs parlaments esam gatavi pārciest šo vētru, ja padome neuzklausa mūsu argumentus un nedrīkst radīt eh, grūtības eh, mūsu budžeta saņēmējiem, ja mēs to iepriekš neprognozējam. Bet kopumā es atbalstu šo pirmo budžeta projektu. Vēlreiz paldies referentam. Merci, Mr. Džončā. Paldies, Žonča kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, gribu pateikties referentam par sniegto informāciju. Eh, jūs, eh, principā, skārāt visus jautājumus, kas mūs interesē, un mana EKR grupa gribētu izrādīt solidaritāti ar parlamentu, lai parlamentam būtu šī um, ietekmīgā loma uh, attiecībā uz um, šīm uh, budžeta pozīcijām, kas uh, skār parlamentu un lai attiecīgi mēs arī varētu ietekmēt uh, DFS uh, sarunu procesu. Tajā pat laikā, es domāju, vajadzētu atcerēties, ka mums ir e, šīs Eiropas Savienība, kas sastāv no vecajām dalībvalstīm un no jaunajām. To tomēr vajadzētu paturēt prātā, kad tiek veidot reģionālā politika, atcerēties to, ka ir šīs trūcīgākās e, postkomunistiskās e, dalībvalsts, kas pievienojas Eiropas Savienībai vēlāk un veidojot budžetu, to vajadzētu atcerēties, ka ir atšķirības. Bez tam runājot par klimatu un zaļo kursu, tad es domāju, tas ir mūsu vājākais posms posms, jo mēs daudz runājam, bet mēs kā EKR redzam, ka daudzas lietas ir grūti īstenot. Un es domāju, ka mums vajadzētu konkrētāk runāt par to, kā tad mēs praktiski īstenosim šo zaļo kursu. Un, eh, protams, eh, ir eh, jādod savus ieguldījums klimata un katra cilvēka aizsardzībā. Uh, Tālāk, ja runājam par drošību Eiropā, tad tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir jāsniedz eh, attiecīgi savs ieguldījums DFS veidošanā, lai šo drošību stiprinātu. Un piemēram, patreizējā uh, finanšu uh, krīze ir jāskata kontekstā ar šo migrācijas vilni. Un tādēļ um, tas mums ir radījis tiešām ļoti daudz problēmu. Tāpat vajadzētu atcerēties ko Eiropas konkurētspēju. Pirms eh, vairākām nedēļām šeit eh, amerikāņi Eiropas parlamentā prezentēja savus jaunākos sasniegumus energosistēmas jomā, un man šķiet, ka ir ļoti um, eh, daudzas uh, tehnoloģijas pieejams, lai panātu nulles emisiju līmeni. Uh, Un ir šie tehnoloģiskie risinājumi pieejami, un domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka Eiropa dažreiz zaudē šo konkurēt spēju, un mēs nepietiekam izmantojam tās zināšanas un to ekspertu zināšanas, kas mums ir. Mēs nedrīkstām atdot savu dominējošo pozīciju ASV vai, vai citiem, un enerģētika noteikti būs tas instruments, eh, kas noteiks to, eh, gan kāds būs klimats, gan arī to, kādas būs ražošanas izmaksas. Tādēļ es domāju, mums ir jābūt solidāriem šeit, un mm, kad mēs tiekamies ar padomi, mēs nedrīkstam tikai runāt un runāt, bet mums kā parlamentāriešiem, kuri nāk gan no bagātajiem, gan no trūcīgajiem Eiropas reģioniem, vajadzētu kopīgi strādāt pie reālu problēmu risināšanas. Mm, es domāju, ka mums ir jāņem vērā šī finansiālajā aspekta. Paldies! Thank you, Mr. Papadimulis. Paldies, Papadimulis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties referentam, jo būtībā e, viņš pastāstīja par lietām, kurām visām būtu jābūt pašām par sevi saprotuš, saprotamām, visām politiskajām grupām, ka uh, mums tiešām ir jāizstāv savs e, budžets un uh, parlamenta pozīcija 21. gada budžetam. Un ir ļoti svarīgi, lai dažādas politiskās grupas Eh, nesāktu distancēties no tā, par ko mēs esam vienojušies savā starpā, jo vajag atcerēties, ka pēc eh, pāris dienām būs uh, samits un noteiktos punktos uh, priekšlikums no padomas puses ir sliktāks uh, nekā to piedāvāja Somu prezidentu, un tas jau bija gana slikts. Un es domāju, ka mums ir jāaizstāv parlamenta pozīcija tā, lai uh, mēs uh, varētu to uh, aizstāvēt un argumentēt un atbalstīt arī komisiju un Mišelu kungu. Jo Tas jau te nav runa e, tikai par 21. gada budžetu, bet e, par visu e, daudzgadu finansu schēmu. Un mums ir jārēģē uz tiem procesiem un uz to, ko padomi pašlaik grasās piedāvāt. Tātad uh, eh, Mīšēl kungs piedāvā vēl stiprākus ierobežojumus, uh, kur tiek paredzēti uh, samazinājumi lauksaimniecības politijai, vairāk kā 5 miljārdi, arī kohēzijas fondam samazinājas, samazināts finansējums ievērojamā apjomā un arī programmai apvārsnes mm, samazināts finansē, paredzēts finansējuma samazinājums. Tas nozīmē, ka mums visiem, visiem kā vienam, visām politiskajām grupām ir jāatbalsta referents, jāizstāv parlamenta pozīcija. Par uh, šo te 119 vai 1,29 miljārdu summu un uh, Mēs ja, nevaram realizēt uh, politiku un nevaram realizēt nekādu zaļo kursu, ne, ja nevaram finansēt normālu lauksaimniecības politiku, kohēzijas politiku un tā tālāk. Bet tieši jau to uh, Eiropas pilsoņi no mums sagaida. Mums ir konstruktīvi jāvirzās uz priekšu, jāatbalsta mūsu. Uh, referents un eh, visām eh, politiskajām grupām ir eh, jāiesaistās un jāatbalsta tas, par ko vienojāmies, ko atbalstījām plenārsēdē. Citādi mēs šo te cīņu, šo kauju pret padomi neuzvarēsim. Nu, komisija it kā ieņem eh, ne, neitrālu eh, pozīciju, bet eh, jāskat, jāsaka, ka viņa īsti darbojas līdzīgi finanšu māklerim savā ziņā un nemaz tik neitrāla nav un mēģina savu politiku izbīdīt ar padomas palīdzību. Paldies, vai komisija būtu kas piebilstams? Paldies! Vispirms vēlētos uh, izteikt atzinību par to, ka notiek šī viedokļu apmaiņa un ka mēs esam uzaicināti un uh, jautājumi un prioritātes ir labi identificētas diskusijas laikā. Un arī uh, mērķis nodrošināt zaļā kursa panākumus, tam ir liels atbalsts, kā arī gatavojoties eh, klimata neutralitātes mērķu sasniegšanu un ņemot vēro arī sociālās un ekonomiskās sekas, ko eh, šī virzība varētu radīt. Nu, visi šie jautājumi tika pieminēti un mēs informēsim par komisijas eh, pozīciju, sagatavojot budžeta projektu. Un tas notiks trialogu laikā, kas notiks aprīļa beigās, lai sagatavotu budžeta projektu. un uh, saskaņotu tā tad pozīcijas arī ar parlamentu un padomu. Un jānodrošina, lai uh, maksājuma apropriācija būtu pietiekami. Komisija šeit ir ļoti uzmanīga, vēro situāciju, ņemot vērā pēdējo divu gadu situācija, tā ir iel uzlabojusies. Mēs esam uzņēmuši tādu vidējo ātrumu un. Uh, esam atgriezušies pie normālas situācijas, un komisija darīs visu, lai nodrošinātu to, ka 2021. gadā eh, mēs attiecīgi varētu piešķirt pietiekoši, eh, lai mums būtu pietiekami eh, maksājuma apropriācija, lai varētu visus pieprasījumus apmierināt. Bet tas, protams, būs saistīts ar īstenošanu, ar uh, realizācijas prognozēm no dalību valstīm. Vēl noslēgumā par plānu ārkārtas situācijām. Protams, ka mēs gatavojam priekšlikumu, bet viss koncentrēšanās ir jāvērš uz to, lai panāktu vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu, eh, jo tikai tas var nodrošināt tādu atskaites punktu uh, Eh, saņēmējiem, eh, tiem, kas saņem Eiropas Savienības budžetu. Un tas ir kolektīvs darbs, eh, kas galu galā vainakosies un tiks atspoguļots budžeta projektā. Lēlu Tūkungs noslēgumā. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies ikvienam par eh, piezīmēm, ieteikumiem, centīšos tos integrēt, bet vadlīniju satvars ir ierobežots, maz vietas, eh, bet, protams, teiksim, ir eh, klimata jautājumi, inovācijas, MVU, Erasmus, tas, protams, ir minēts, bet, bet klimata jautājums ir viskolosālākais jautājums. Un Eh, svētdienas skatījos skaitļus eh, ar 60 eh, gadu laikā, kā mainījusies CO2 klātbūtne atmosfērā. Tagad CO2 daudzums pieaug trīs reizes ātrāk nekā iepriekšējos gados. Ir, protams, klimata pārmaiņu starpvaldību padomjas IPCC ziņojums, un klimatologi mums teica, ka ir tikai daži gadi palikuši mūsu rīcībā, un Eiropas projekts eh, Madrides klimata samitā, eh, mēs par to spriedām, un visa pasaule raugās uz Eiropu. Un kad Fonda eh, Lajene teica, ka mums ir tikpat svarīgs šis solis kā solis uz mēnesi, tad viņai ir taisnība, bet nedrīkst līdz teiksim, mēs skatāmies uz eh, NASA budžetu, eh, kas tiek palielināts, un varbūt arī, lai mēs eh, gūtu panākumus, mums arī varbūt ir vajadzīgs budžets, kas būtu lielāks nekā tas, kas ļāva izkāpt uz mēnesi. Tātad mēs darīsim visu, lai šoreiz tas tiktu integrēts, lai būtu solidaritāte, kas ir svarīgs jautājums, kohēzija, jaunatne, tie ir jautājumi, kas tikuši minēti, bet vai minēt to stiprāk, mēs to darīsim. Eh, Nils jautājums par pētniecību. Paldies par tavu atbalstu, Nils, bet pētniecības jautājums, eh, tas, eh, teiksim, ir šokējoši, jo Šarla, uh, Mišela piedāvājums, nu, uh, uh, tika izsludināts konkurss pētniecības inovāciju programmai. Tātad 5 miljardi projektam, kas ļoti interesants, bet viņš saņēma tikai 250 miljonus. Un uh, padome vēl piedāvās samazināt šo finansējumu. Tas ir nepieņemami. Un mēs nevaram izvēlēties starp zaļo kursu un konkurētspēju. Mūsu grupa tam piekrīt. Un arī par konkurētspēju. Pagājuši gadu 240 miljardus Eiropas Savienība, ja nemaldos, iztērēja saistībā ar um, naftu un gāzi, kas nāk no trešām valstīm. Ja mēs nonākam pie atjaunīgajām enerģijām, tad mēs tērēsim mazāk naudas un nauda paliks mūsu teritorijās. Tas ir skaidrs. Uzņēmumi, kas ir uh, veikuši inovācijas, teiksim, um, ciematā, uh, eh, Pirenejos, kur es dzīvoju, tiek izmantota biomasa kā kurināmais. Katra uh, eh, ģimene, katra māja maksā maz, um, mazāk. Uh, Un nav jautājuma aizmirst eh, konkurētspēju. Viss izaicinājums ir nonākt pie projekta, kas aizsargā planē, planētu, kas aizsargā sociālos jautājumus. Un mm, es, es, es teicu, kā jauno sistēmu, es dzīvoju komfortablākos apstākļos un ekono, varu ieekonomēt 800 eiro katru gadu uz apkuriem. Un tas attiecas uz visām ģimenēm - Francijā, Polijā, Itālijā. Mēs varam uh, panākt, ka Eiropa palīdzēs jums ēko izolācijā. Un Eiropa nodrošinās labklājību un konkurētspēju. Mēs, mums nav jāizvēlas viens aspekts tikai. Es, uh, mūsu sociālo jautājumu komisārs Nikolās Šmits runā, ka, protams, ir eh, šī konkurētspēja, bet vienlaikus ir klimata izaicinājumi kas, eh, un cīņa pret nabadzību. Tas viss ir kopā iespējams. Viņš bija iepriekš ministrs Luksemburgā, un tur runāt par bezdarbu viņam izdevās ne tikai teorijā eh, nonākt pie labiem rezultātiem. Pēc Brexita atbildot Laportas kundzei, jautājums par Brexitu ir iekļauts prognozēs Un parlaments vienmēr saka, ka fundamentāls izaicinājums uz svarīgākam budžetam ir atbloķēt pašu resursus. Tas ir fundamentāls jautājums. Un es domāju, es reizi mēnesī dodos uz Berlīni, un, un Bundesbankas vadītājs arī ir naidīgi noskaņots pret lielu Eiropas Savienības budžetu. Viņš saka, nē, nē un nē. Bet ir divi izņēmumi. Katru, eh, katru reizi viņš saka, eh, labā secībā jārīkojas, ja neizdodas eh, jautājumu atrisināt atsevišķā valstī, valstī, ko var atrisināt Eiropas līmenī. Tātad tas klimata izmaiņas un robežas. Tātad šeit ir vajadzīgi pašu resursi, un es domāju, ka sarunas nebūs vienkāršas, bet ja runājot par klimatu, sociālo taisnīgumu un pašu resursiem, uh, Es atvainoju, ka runāju pārāk gari priekšstādātāju kungs, tad mēs varam atbloķēt sarunas. E, Dārda Kormana jautājums, vai mēs varam turpināt e, biznesu as usual? Atbilde, protams, ir nē. E, CO2 emisijas tagad ir trīsreiz vairāk atmosfērā nekā pirms 60 gadiem, un šeit runāt par finanšu jautājumiem. ASV valsts parāds kopš 1950. gadā. Nu, eh, visi, kas nav ekonomisti, arī šeit redz, eh, redz problēmu. 2600 eh, miljardi parāda. Un tas ir Ķīnas stāvoklis. Tas ir Jā, it, kā, it kā jūs iekāpjat lidmašīnā, un abos lielajos motoros ir troksnis. Viens šajā gadījumā ir ASV, otrs ir Ķīna. Uh, Eh, un mēs nevaram teikt, ka tika, tas ir tikai ASV un eh, Ķīnā, jo bez, bezdarbnieki ierodas arī Eiropā. Jāskatās arī no Eiropas viedokļa, jāskatās, kāds ir juridiskais pamats, kad Fonda eh, Lēnas kundze un Nikolā Šmits saka, ka prioritāte ir darba vietu pārapdrošināšanā. Bet būtu labi, ja komisija varētu virzīt uz priekšu uh, Eh, kopā ar mūsu eh, nodarbinātības un sociālo lietu komiteju. Pretējā gadījumā tas būs tīri virtuāli un mums nebūs vajadzīgo resursu. Bogdanam par līdzsvaru teritoriju ziņā. Es piekrītu, tā ir eh, debata. Tas ir debatas, kas mums bieži vien ir bijušas ar Klotildu un tā tālāk. Tas attiec ne tikai uz Poliju, Rumāniju, tas uz visām valstīm attiec. Ir arī Spānijā reģioni, kas ir praktiski tukši, uh, Un jāraugās, lai budžetu varētu izmantot visi, vienalga vai mēs dzīvojam Francijā, Itālijā, Rumānijā, Polijā, eh, vai tas būtu zaļais kurs vai pētniecības politika. Patiesā problēma ir, ka uh, bieži vien pētnieki dodas uz noteiktiem centriem, bet jaunie centri, eh, kas veidoti Rumānijā vai Polijā, ar grūtībām iegūst finansējumu. Bet varbūt vienkāršāk atrisināt šos jautājumus, ja mums būs pašu resursi budžetā. Ja budžets samazinās, tad tas būs vēl vairāk sarežģīti. Un klimata jautājums ir viens, kur mēs esam vienoti, zaļais kurs. Tur gan Spānijas sociālisti, gan Polijas klimata ministrs, viņi visos jautājumos ir ar atšķirīgiem viedokļiem, bet klimats mūs vieno. Un uh, Minhenē tika uh, runāts, ka, uh, teiksim, daudz kas ir saskaldīts, bet ASV un Ķīnā ir vienotāka pieeja, bet mums šeit jāskatās, lai parlamentam būtu katalizatora uh, loma, lai varētu mainīt iedzīvotāju ikdienas dzīvi pozitīvā virzienā. Un es domāju, ka klimats ir viens no mērķiem, kas var apvienot Eiropu un dot tā jaunu elpu. Uh, noslēgumā atbildot uz to, ko teica Papadimuļa kungs, tas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums. Es domāju, ka visas piecas, ka piecas politiskās grupas ir nosodīja Šāvla Mišela priekšlikumu, un šīs grupas strādās kopā, lai mums būtu ambiciozs budžets. Es ceru, ka mēs visi strādāsim kopā Tātad līdz 4. martam var iesniegt uh, grozījumus, un pēc tam kolektīvi vērsties arbitrāžas sakarā. Paldies! Līdz ar to mēs esam beiguši izskatīt uh, eh, budžeta komitejas darba kārtību. Nākamā sanāksme 2. martā šeit pat Briselē, un turpināsim ar koordinātoru sanāksmi.